Godātie kolēģi, sāksim sanāksmi. Donc, les conversations privées cessent. Lūdzu, izbeidziet privātas sarunas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'autant que. Lūdzu, klusumu. Que je rappelle que. Vēl jau vairāk tādēļ, ka mēs sākam ar balsojumu. Ļoti svarīgs un ļoti sarežģīts balsojums no tehniskā viedokļa. Mēs uh, sagatavojām vakardien koordinatoru sanāksmē uh, tad, šī balsojuma politisko kontekstu, un tātad principā mums ir garantīja par to, ka balsošana varēs notikt ļoti skaidrā veidā, bet nu redzēsim, kāda būs rezultāti. Jebkurā gadījumā balsojumam jānotiek labos apstākļos pirmkārt. Lūdzu pārbaudiet, kā jums ir balsošanas kartītes gadījumā, ja uh, balsu atšķirība būs ļoti maza. Nu, redzam, ka Barbarai nav sava kartiņa, tad gaidīsim līdz 2011. Otrakārt, arī lūdzu EPP koordinātoriem, vai man ir atļauts balsot vai nē. Ņemot vērā to, cik daudz deputāti ienāk un iziet no zāles. Salvadara man nav kārtas. Varbūt tā mm, Salvador asistenti varētu palīdzēt. Salvador ir kolēģi, kuri tagad aizgāja meklēt man kartīti. Labi, raucīsim, lai visiem būtu kārtiņas. Tālāk. Es ceru, ka jums arī ir viss balsojums sāraksti. Pēdējais sāraksts ir uh, um, izdrukāts pavisam nesen, dažas minūtes atpakaļ. Sāksim balsot ar Frančiskas Balcānī ziņojumu trialoga mandāts. Bon. Tout le monde est au point. Nu, ko, viss gatavi? Sāksim balsot ar paceltu roku, un tad, kad visiem uh, būs kārtiņas, tad pāriesim uz elektronisko balsojumu. Vai ir izdalīti balsojuma saraksti? Bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc... Nu ko, sākām balsot ar paceltu roku. Un tad, kad visiem būs balsošanas kartītes, nepieciešamības gadījumā mēs pāriesim uz elektronisko balsojumu. Vai referents kundze ir gatava? Nē. Bonjour, Jutta. Il a un problème avec ça. Ah, il, il, il, il, il, il, il, il, il,

Bien. Alors, le rapport. Nu, ko referenti ir gatavi, viss ir gatavi. Sākam balsot par grozījumiem. Par Frančiskas Balcānī ziņojumu. Pirmais grozījums - A kompromiss. Par. Pret. Viens pret, atturas, neviens neaturas, A kompromiss ir pieņemts. B kompromiss. Referents ir iesniegts. Atsevišķi balsojums. Alde iesniegts. Kompromiss. Bez and firmly believes that investments need to be guaranteed at EU and national level. Kā tad jūs to redzat arī balsojums sarakstā? Kurš pār? šo daļu. Pret. Viens pret. Divi, trīs, četri. Pret. Lūdzu, atturas. Tātad divi pret un divi atturas. Labi? Labi. Otrā daļa, kur tiek pievienot šī teikuma daļa. Kurš pār? pret liberāļi, konservatīvie un Andriesens kundze minoritāri. Otrā daļa arī ir pieņemta. C kompromiss par. Pret viens atturas. Nā, viens neturas pieņems. D par pret 1, 2, 3, 4, 5, 6, atturas, viens neaturas, D arī pieņemts. Nu, tad ir uh, vairākumu. E kompromiss par pret 1, 2, 3, 4, atturas, pieņemts.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 Un vairāk jau pret. Atturas. Neviens neaturas. Seši pret. Vairāk mums par pieņemts. I kompromiss par. Liberāļi. Par vai pret? Kurš pret? Divi pret atturas. Viens neaturas pieņemts. Jē, kompromiss lūdzu par pret. 2, 3, atturas, neaturas pieņemts. Pēdējais kā kompromiss par. Kā par. Pret. Te nu jāskarien. Tātad, kurš uh, pret uh, paceliet roku? atturas. Vairāk mums par. Labi, tālāk. Pārējie grozījumi. Septītais, Džemsēlas referenta pret par. Pret. Atturas. Trīs atturas. Septītais grozījums noraidīts. Astotais grozījums referenta pret par 1, 2, 3, 4 pret. Ļoti daudz atturas. Neviens neaturas. Arī noraidīts. Miguel Portašs 9. grozījums. Svītrošanas grozījums. Referenti pret. Par. Portašs kungs par. Pret. Ļoti daudz eh, pret. Atturas Noraidīts. Desmitais Andriesens kundzes. Grozījums par. Pret. Paldies. Atturas. Viens neaturas. Noraidīts. Tālāk. 11. grozījums Lavija kunga grozījums. Tur ir mutiskais grozījums paredzēts. Pieņemt Economic and Social pirms crisis. Tātad runa ir par ekonomisko sociālo krīzi. Referenti ir par, kurš par? Paldies, pret. Neviens atturas ar vienprātību pieņemts labīja grozījums. Sirsnīgi sveica arī Olmēras kundze. 12. grozījums. Atkrīt jo kompromiss pieņemts. 13. ar atkrīt. Tas nozīmē, ka balsosim par 20. grozījumu. Iepriekšējie grozījumi 13, 14, 15, 16, 18, 19 atkrīt. Viņi tiek atrunāta A un B kompromisos 20. grozījums, Jurgen Klute grozījums. Referenti ir par. Kurš par? Referenti par 20. grozījumu. Kurš pret? Ļoti daudz. Nu, tad elektroniski balsosim, nav skaidrs. Vai man ir tiesības balsot? Labi, jā. Sākam balsot. Mēģinām. Elektronika lēn darbojas parlamentā. Sākam balsot. Balsojam, beidzam. Elektroniski mēs redzam, ka 13 ir par 19 ir pret. Un vēl plus viens, kurš ir pret. Divi plus? Nē, jūs esat par? Jebkurā gadījumā vairākums ir pret un šis grozījums tiek noraidīts. 21 atkrīt. Levija kunga 22. grozījums referenti ir par, kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 23. Divi autori. Mūtiskais grozījums. referents grozījums, mutiskais grozījums, tad, kur būtu jāpārvieto šo grozījumu, ja tas tiek pieņemts, un būtu jāiekļau 23. punktā. Tātad šis grozījums, kas nāk no IMCO komitejas, referenti ir par kurš par? Kurš pret? Vairāki. Atturas. Viens atturas. Pieņemts kā to piedāvā referente, tas tiks iekļauts 23. A punktā. Tālāk ir uh, eh, Frančiskas mutiskais grozījums aizstāt plus 3,6% ar 4,7%. Neliela detaļiņa. Nu, tie tomēr ir vairāk simti miljārdi. Kurš par? Tātad, kurš par? Pret. 1, 2, 3, 4, 5. Atturas. Neviens neaturas. Pieņemts. Tālāk. 24, 25 atkrīt. Tāpat arī 26, 27, 28. Tagad esam pie 29. Hartunga kunga grozījums. Referenti pret. Kurš par? Divi par. Pret. Paldies, atturas. Noraidīts. Džims Ellers, referente pār 30. grozījums. Kurš pār? Pret. Neviens atturas. Apsveicam Džims Ellers. Kur ir viens grozījums, kurš ir pieņemts vairākumā ar vairākumu. Tālāk. Vairāk šeit atkrīt. Un tagad atkal šiem sēles 45. grozījums, un šoreiz referenti pret šo grozījumu, kurš par. 1, 2, 3. Pret. Vairākums, saturas, neviens neaturas, noraidīts. 46. liberāļu grozījums, referente par, kurš par. Paldies, kurš pret. Viens pret, atturas Nu, viens neaturas pieņem 47 referenti pret tie paši autori, kurš pār. Paldies, kurš pret. 1, 2, 3, 4 atturas. Pieņemts. 48. un 49. Nē. Vispirms 48. Hartonga kunga groziņas. Kurš par? Divi par, kurš pret. Vairākums atturas, neviens neaturas, noraidīts. 49. Hagulmu pēkšņi grūzījums referenti par kurš par? Kurš pret? Viens. Atturs. Pieņemts. Un tagad 50. grozījums. 50. grozījums. Drīzāk tam būtu jāpiemērojas neskaidrība. 50. grozījums ir rakstiskais grozījums un arī laviekunga mutiskais grozījums. Un kā tas bija arī ieprie, attiecībā uz iepriekšējo mutisko grozījumu, ja tas tiek pieņemts, tad uh, mutiskais grozījums tiks iekļauts 13. punktā pareizi. Labi, pareizi. Tādā gadījumā balsojam par 50. grozījumu ar mutisko grozījumu par. Pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atturas. Viens atturs. Tātad vairākums par. Tad iekļausim to 13. punktā. Tālāk. Nākamie grozījumi atkrīt, un tagad 54. Džems Ellis referente pret, kurš par? Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit, vienpadsmit. Kurš pret? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17 pret atturas vairākums par grozi ne, pret. 54. grozījums tiek noraidīts. 55. Eh, ferma kunga grozījums referenti ir par, kurš par. Pret. Viens pret, divi pret, trīs atturas, neviens neaturas pieņemts. 56. Mārta Andrēsena referenti ir pret, kurš pār? Pret. Atturas. Noraidīts. 57. grozījums. Haglund un Ferhorsteta grozījums. Referente pret, kurš pār? Liberāļi. Andrēsenas kundze, kurš pret? Vairākums atturas, divi atturas, noraidīts. Hartunga 58. referenta pret, kurš par, viens par, kurš pret, paldies, atturas, noraidīts. 59. Bokrošs. Identisks ar uh, 60 un 61. Tripelskons un Margantī grozījumu referenti pret, kurš ir pār šiem trim identiskiem grozījumiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Kurš pret? Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Les comptes sont majoritaires. Atturas neviens neaturas. Šie trīs identiskie grozījumi tiek noraidīti. Tagad pārējiem pie 62. Haglundu un Ferhofstedt grozīm. Arī šeit referenta piedāvā, ja tiek uh, pieņemts grozījums, tad tas ir jāiekļauj 14a punktā, ja šis grozījums tiek pieņemts. Tad ir arī atsevišķi balsojums trīs daļās. Pirmā daļa observes of budget 2011. Referenti ir pret šo, kurš ir pār. Qui est contre? Pret. Vairākums. Atturas. Viens atturas. Pirmā daļa atkrīt. Otrā daļa. In this context Let's clear difference to the EU's annual budget. Uh, referent ir par, kurš ir par? Aha. Alors on va, on va passer directement au Tad elektroniski balsosim, jo man liekas, ka šeit dalās viedokļi. Lūdzu, es arī piedalos balsojumā, ja man grupa ļauj to darīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts 17 pār 16 pret. 18 pār. 16 pret. Salvadoram ir kārte. Otrā daļa ir pieņemta. Trešā daļa. Referenti pret. Kurš ir par? Sankt. Qui ir contre? Kurš pret? Vairākums atturas. Trešā daļa noraidīta. Tad no šī 62. grozījuma mums ir otrā daļa, kuru mēs iekļausim jaunajā 14. punktā. Vai ne, referentes kundze? Jā, tieši tā. Tagad 63. Džeims Ellis grozījums referenta pur, kurš pret, kurš par Kurš pret? Vairākums atturas. Paldies, norēdīts. 64 Hārtungunga ziņu grozījums referenti pret kurš par. Paldies, pret. Atturas noraidīts. 65 Hakunga ziņu grozījums referenti par kurš par. Paldies, pret. Atturas Apsveicam Haglunu kungu par vienprātību. 68. grozījums Morgantī zvītrošana. Referente pret, kurš pār? Pret. Atturas noraidīts. 67. grozījums Matērā ir atsaukts. Mums nebūs tas prieks par to balsot. Bokrašs 68 referenti pret kurš pēr? Pret. Atturas. Noraidīts. 69 Hārtonga grozījums referenta pret kurš pēr? Viens. Pret. Adies. Atturas. Noraidīts. 70. Bokrašs referenti pret kurš par 1, 2, 3. Pret vairākums atturas, divi atturas. Noraidīts. 71 Lavija. Referenti pār kurš pār? Kurš pār? Et contre. Ha. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Abstention. Atturas. Tādēļ ir pārpieņemts. 7.1. Tripels kundze par referents eh, pret, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 73 ir jau atrunāts, 74 Morganti ir referente pret, eh, kurš par? Pret. Vairākums atturas noraidīts. 75 Lavija referente par, kurš par? Kurš pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atturas. Pieņemts. 76. Trīptās kundas grozījums referenti pret. Kurš par? Viens. 5, 6, 7. J'en vois 7. Euh, contre. Pret. Atturas. Ceturas. Noraidīts. 77. Trīpelskons grozījums. Referent pret, kurš par? Trīs. Pret. Vairākums atturas. Noraidīts. 78 Bokroškunga grozījums. Referent pret, kurš par? 1, 2, 3, 4. Kurš pret? Vairākums atturas. Divi atturas. Noraidīts. 79 Hakunga kung, ziņojums referenta pret grozījums. Kurš par? Balsosim elektroniski. Par 79. Haklunda kunga grozījums. Sākam balsot. Voilà, le vote est ouvert. Le vote est clos. Beidzam balsot. 20 par, 16 pret. Viens atturs. Divi atturs. Tātad. Haglund kungs uzvar pret referenti. 80. grozījums, Rīpelskunds grozījums. Referenti par. Kurš par? Nu, ko būs jāpārbauda elektroniski arī šeit. Par 80. grozījumu lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts 21 par 16 pret. 22 par 16 pret. Teipas kundze uzvar. Un tas sasāc arī ar Haglunda kunga 81. grozījumu. Balsojam par 81. Eh, referentu, par kurš par? Pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atturs, viens atturs. 81. grozījums pieņemts. 82. Arī šeit referente piedāvāja, ja tas tiek pieņemts, iekļaut, izveidot jaunu 76a punktu. Referenti par šo 82. kurš ir par. Kurš pret? 1, 2, 3. Atturas pieņemts. Tad tas tiks iekļauts 76a. 83 eh, referenti par kurš par? Viens par, divi par. Pret. Paldies, atturas. Neviens neaturas norēdīts. 84 Aglunku grozījums ar mutisko grozījumu svītrojam vārdu that. Referente pār, kurš par? Paldies, kurš pret? Atturas. Pieņemts. Ar mutisko grozījumu 85. Klutekunga grozījums. Dalītais balsojums pirmā daļa pievienojam vārdu deeply. Referente ir pret, kurš pār? Goja pār, kurš pret? Vispārējie. Atturas. Noraidīts. Deeply nebūs iekļauts. Otrā daļa iekļaujam social. Kurš pār? Pret. Nu, kurš ir pret social? Elektroniskais balsojums. Redzēsim, kurš ir par kurš pret social. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts. Par social tikai 15 plus 1, 16, pret social 22, social pazūd. Bien. Nous sommes en direct sur Internet. Le... Nu, tagad mēs esam arī tiešsaistē. Visi redz, ka budžeta komiteja iznīcina sociālo aspektu. 86. mātēra grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Referente pār, kurš pār? Kurš pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atturas Paldies, vairākums pār. Otrā daļa - referente pār. Bet šoreiz arī eh, balsosim elektroniski par otro daļu no 88. grozījumā. Sākam balsot. Et l'auteur de l'amendement voit son. Arī grozījuma autora redz, ka grupa balso pret, un kurš ir tagad ba slēdzam balsojumu 14 par 23 pret. Men 24. Otrā daļa noraidīt. Labi. Tālāk 90. grozījums. Referenti pret kurš par? Kurš pret? Atturas. Vairākums par to, lai tiktu noraidīts. 91. grozījums. Transporta komiteja. Referenti par kurš par? Transporta komitejas 91. grozījums pret. Divu pret atturas. Paldies, pieņemts. 92. grozījums Hartung grozījums referenti pret kurš par? Viens par divu. Pret. Atturas Noraidīts. 93 Morgantī. Referente pret kurš par? 4, 5. Kurš pret? Vairākums. Atturas. Noraidīts. 94. Ļoti daudz autoru no dažādām grupām un dažādas tautības. Referenti par, kurš par? Paldies pret. Četri. Atturas. Pieņemts. 95. aglunda grozījums atsaukts. 96. Referenta pret kurš pār. Šeit viedokļu šķeļas sociālisti pret. Tad par 98. grozījumu balsosim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Un kā balso EPP, lai zinātu, kā balsot? Ir kāds instrukcijas? Jā, labi. Beidzam balsot. Divdesmit divi pār. 40, 14 pret. Pieņemts. 96. 97. grozījums. Identisks ar 98. Referente pret kurš pār? 4. Pret. Vairākums. Atturas. Abi grozījumi tiek noraidīti. 99. Referente pret. Kurš par? Pret. Vairākums atturas viens noraidīts. Simtais grozījums no transporta komitejas. Referenti par kurš par? Pret. Viens pret. Atturs. Divi atturs. Trīs. Pieņemts. 101. grozījums. Dažādi autori. Referenti par. Kurš par? pret atturs neaturs neviens pieņemts 102 arī no transporta komitejas šoreiz referenti ir pret kurš par liberāļi pret vairākums atturs 1 2 3 4 5 Noraidīts. 103 Bokraškunga grozījums, preferenti pret kurš par. 3 pret vairākums. Norādīts. 104 Haglunga grozījums, referenti pret kurš par. 4 pret, eh, pret. Paldies, atturas. Norādīts. 105 matērā referenta pret, kurš par pret. Visi atturs vienprātību pret Bārbaru. Šis ir noraidīts. Tālāk, 106. Referenta pret, kas par? Viens, divi, neviens, kas pret? Vairākums atturas noraidīts. 107. lavijas grozījums par pret. Paturiet lūdzu rokas gaisā, lai varam saskaitīt. Tagad bija tie, tagad iecēla rokas, kas bija pret. Astoņi pret. Deviņi. Atturas. Vairākums par tomēr pieņemts. 108. Hartonga grozījums referenta pret, kas par? Pret. Vairākums pret noraidīts. 109. trupels groziņums, kas referenta pret, kas par? Nedaudzi. Desmit. Kas pret? Vairākums atturs. Grozījums noraidīts. 110. Kaglunda grozījums referentu pret, kas par? Tāpat tas pats vairākums. Pret? Vēlties, lai mēs pārbaudām elektroniski? Nē, man šķiet, ka ir skaidrs. Atturs noraidīts. 111. kārtuma grozījums referenta pret kas par? Andresens kundze pret. Vairākums noraidīts. 112. trupels grozījums referenta pret kas par? Viens. Seši. Jūtam ļoti interesantu politisku pārgrupēšanos, kas pret? Vairākums atturs. Noraidīts. 113. bokrošu grozījums, kas par? Referent pret, kas par? Pret? Vairākums atturs noraidīts. 114. Haglunda grozījums referenta pret par pret. Noraidīts. 115. lavijas grozījums referenta par, kas par? Pret. Paldies. Atturas. Ar tā, tāds pats vairākums. Dīvaini. Pirmīt šīs vairākums bija opozīcija. Bet nu šoreiz Tātad 115. pieņemts. 116. morgantī grozījums referentu pret kas par? Paldies pret. Atturs noraidīts. 117. To parakstīju Sidonija un virkne citu kolēģu. Referenti par kas par? Pret. Divi pret. Atturs. Pieņemts. 118. Manars un Hagludna grozījums, referenti par kas par? Pret. Viens pret, atturs pieņemts. Tas ir atbilstīgs ar 119. Referenti arī atbilst, atbalst 119. Kas par? Pret. Zaļie. Un konservatīvie. Atturs pieņemts. 120. Haglunda grozījums referentu pret, kas par? Pret? Atturs? Norādīts. 121. strupels grozījums referentu pret, kas par? Septiņi, kas pret? Vairākums? Atturs? Noraidīts. 122. marklantī grozījums referenta pret, kas par? Autoru pret? Citi? Atturas noraidīts. Tālāk 123. lavijas grozījums. Un šajā sākotnējā punktā tiek iekļauts arī mutiskais grozījums, kur tiek aizstāti vārdi, vārdi reshuffle ar vārdu simplify un rezultātā nonākam pie teksta urges the Commission also to continue its reflection on how to simplify the complex system. Un tā tālāk. Tā tad nevis reshuffle, bet simplify. Ļoti svarīgs precizējums, referenti ir par šādi grozītu grozījumu, kas par? Pret? Divi pret? Konservatīvie nevēlas neko vienkāršot, acīm redzot. Atturs. Paldies. Grozī. Nu, zaļie nevēlas ne grozīt, ne pārveidot, neko nevēlas. Bet vairākums tomēr atbalsta šo grozījumu. 127. Holmajers grozījums referentu par kas par? Pret? Neviens atturs. Monika vienprātīgi pieņems jūsu grozījumus. 125. Haglunda grozījums. Referenta pret. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 126. ieglas grozījums. Referenta pret. Kas par? Pret. Vairākums atturs noraidīts. 127. bokrašu grozījums referentu pret kas par? 4 pret. Visi citi noraidīts. 128. ieglis grozījums šoreiz referentu to atbalsta. Kas par? Pret. 3 atturs. 2 atturs. Pieņemts. 129. trupels grozījums referentu par, kas par? Pret. Nu, jāskaita, jāskaita. Tautas partija pēkšņi pamodusies. Jābalso tomēr būs elektroniski. Pārbaudīsim. 129. referenta atbalsta. To sākam elektroniski balsot. Ja visi nobeiguši balsot, tad beidzam balsot. 15 par plus 1, 23 pret noraidīts. Tas bija 129. Tālāk 130. kārtona grozījums referenta pret. Kas par? Pret. Vairākums atturs noraidīts. 131. Trepels grozījums divās daļās. Pirmā daļa šie vārdi calls for a further reduction of export refunds. Referenti to atbalsta. Bet man šķiet, ka tautas partijai tas nepatīk, un tāpēc uzreiz jau balsosim elektroniski drošības pēc. Elektroniski par 131. grozījumu pirmo daļu. Beidzam balsot. 24 par, 14 pret. Pieņemts. Pirmā daļa pieņemta. Pret, tomēr darboties pret tautas partiju, tik un tā pieņemts. Otrā daļa referenta to atbalsta, kas par? Šķiet tas pats vairākums pret. Vienīgi tautas partijas pārstāvi. Nu jā, Haiders vēl te un Urkisas kundze bet tomēr jūs paliekat mazākumā. Un nu, tā tad arī otrā daļa ir pieņemta. Un tā tad 38. punkts šeit būs šī pārējā daļa. Tā tad. Tālāk daži grozījuma atkrīt. Nonākam pie 138. kārtuma grozījuma referente. Pret, kas par? Pret. At Vairākums atturs noraidīts. 139. Morgantī grozījums referenta pret kas par? Divi pret. Vairākums atturs noraidīts. 140. Haglunda grozījums referenta pret kas par? Seši pret. Vairākums atturs noraidīts. Tālāk 141. tripels referentu par bet tautas partija pret. Balsojam elektroniski. 141. grozījums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Divdesmit plus viens par, astoņpadsmit pret, ar pavisam nelielu vairākumu pieņemts. Tālāk vairāk grozījumu atkrīt līdz 148. Andresens grozījumu referente pret, kas par? Andresens kundze, protams, Morgantī kundze, pret, atturs, noraidīts. 149. referente pret, kas par? 4 pret, vairākums, atturs, noraidīts. 150. portašu un klūtas grozījums, nav no goja referentu pret, kas par, goja un zaļie. Un Vertmans kundze, kas pret, vairākums. Atturs noraidīts. 151. bokrašu grozījums, kas par, konservatīvie pret, visi citi, atturs noraidīts. 152. kārtona grozījums, kas par, konservatīvie pret, pret, vairākums atturs noraidīts. 153. Bok, bokrošu grozījums, referenta pret, kas par? Pret, vairākums atturs noraidīts. 154. Man teikts, ka šī grozījuma autori, kas ir mūsu vidū, ir lūguši vārdu Barbara Jūs vēlaties runāt par 154. grozījumu? Jā, paldies. Gribēju izteikt mutisko grozījumu. Ar šo mutiskā grozījuma palīdzību gribu piekļau, pievienot tekstu pirms vārdiem slowing down. Gribētu pievienot. It's to conform to established EU law emphasis, the needs for, e si riaggancia poi al testo di... Nu, un pēc tam atsāks atkal tālāk teksts kā sākotnēji. Vai visi saprata? Vecā priekšādātājs visiem ir skaidrs? Jā, šķiet arī šis teksts, grozījuma teksts visiem ticis izdalīts. Lieliski tas priecē, tātad referente par balsosim par 154. grozījumu šādā veidā mutiski grozītu. Kas par? Paldies pret. Mm, vairāki skaitīsim. Deviņi. Pret atturs tomēr pieņemts. Ar mutisko grozījumu. 155. tripels grozījums referenta par, kas par? Mazosim elektroniski. Elektroniski. Beidzam balsot. 15 par 23 pret noraidīts. Simtu piecdesmit sastais sportašu un klūtas grozījums referentu pret, kas par? Pieci pret, vairākums, atturs noraidīts. 157. Skilakakis grozījums. Referenti par. Tas te būs grieķu balsojums. Paldies. Pret. 3, 5. Atturs. Pieņemts. 158. Alvaro un Haglunda grozījums referenta pret, kas par? Pret? Vairākums atturs noraidīts. 159. kārtuma grozījums referentu pret kas par? 3 pret. Paldies, atturs noraidīts. 160. morgantī grozījums referentu pret kas par? 3 pret. Paldies, atturs noraidīts. Ar to pašu vairākumu 161. kārtuma grozījums kas par? 3 2 pret, vairākums atturas norēdīts. 162. portašs un citu grozījums divās daļās. Pirmo daļu referente neatbilst šeit teksts, teksta view un tā tālāk līdz European Strategy. Referente pret, kas par? Goe, pret, visi citi. Atturs, pirmā daļa noraidīta. Tālāk otrā daļa, kas sāks ar vārdiem reiterates, kas par? Referentu atbalsta. Pret. Divi pret. Otrā daļa pieņemta. 163. portaša grozījums referentu pret, kas par? Viens pret. Visi citi atturas. Noraidīts. 164. kārtuma grozījums referentu pret, kas par? Paldies pret. Atturs Noraidīts. 165. Haguna grozījums referenta par. Kas par? Paldies pret. Atturs. Pieņemts. 168. Bokraša grozījums un 167. kartona grozījums tie ir identiski, referenti pret, kas par? Pret? Vairākums? Abi noraidīti. 168. kā glunda referente pret, kas par? Seši pret, vairākums, atturs, noraidīts. Tālāk pārējiem pie lapas uz beigām 174. haugas grozījums. Viņa, protams, pārstāv NV komiteju referentu par, kas par? Pret? 5 atturs, viens atturs, pieņems. Haugs kundze, apsveicu. 175. trupels grozījums referentu pret. Kas par? Daudz kas pret. Vairākums Nu, noraidīts līdz ar to. 178. kārtuma grozījums referenta pret, kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. 177. Lavijas grozījums referente par, kas par? Trīs atturs. Paldies, pieņemts. 178. Bokroša referenta pret, kas par? 4 pret, vairākums, atturs noraidīts. 179. trepels grozījums ar mutisko grozījumu. Kas par šo grozījumu, ko atbalsta arī referente? Pret? Trīs aturs pieņemts. Tas ir, tas ir 28. Uh, ko skar šis grozījums. Tālāk Materis 180. referenta par kas par? Pret? 4 atturs, 2 atturs. Nu, Materis kundze jūs grozījums pieņemts. Tālāk divi identiski grozījumi par svītrošanu, Andresens un Hārtaun grozījumu, referenta pret kas par? Paldies pret! vairākums atturs abi 181. un 182. noraidīti. 183. materas grozījums ir atsaukts. Tālāk 184. kartona grozījums referenta pret, kas par? 4 pret. Vairākums atturs noraidīts. 185. morgantī grozījums referenta pret, kas par? 4 pret. Tas pats vairākums atturs norādīts. 187. Haglund grozījums, referenta pret. Kas par? Atvainojiet. Referenta ir pret, bet tautas partija ir par. Tātad atkal šķeļamies mamutu rindās šķelšanās. Nu tad pārējiem pie elektroniskā balsojuma. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Nu, tātad 22 plus 1 par, 15 pret. Nu, tas nozīmē, ka pieņemts. Pārējiem pie 187. lavijas grozījuma. Referenta par. Kas par? Pret. Deviņi. Atturs par. Nu, pieņemts. 188. kartona grozījums referenta pret, kas par? Pret. Atturis noraidīts. 189. morgantī grozījums referenta pret, kas par? 4 pret. Vairākums atturis noraidīts. 190. Haglunda grozījums referenta pret, kas par? Balsosim elektroniski. Balsosim elektroniski par 190. Beidzam balsot. 17 pār, 19 plus 1 pret, grozījums noraidīts. 191. Holmajers grozījums referenta pret Kas par? Septiņi. Pret? Vairākums? Visās grupās? Nabaga Holmēras kundze noraidīts. 192. morgantī grozījums referenta pret kas par? Paldies pret. Atturs norādīts. 193. kārtong grozījums referente pret. Kas par? Pret. Atturs norādīts. 194. kārtong grozījums referente pret. Kas par? Pret. Atturs norādīts. 195. kārtong grozījums referente pret. Kas par? Pret pret, atturs noraidīts. 198. Haglunda grozījums, referenta pret, kas par? Astoņi pret, vairākums, atturs noraidīts. 197. Andresens grozījums, referenta pret, kas par? Četri pret, atturs noraidīts. 198. bokrašu grozījums, referentu pret, kas par? Divi pret, tri. Vairākums atturs. Neviens neaturs noraidīts. 199. Andresens grozījums, referentu pret, kas par? Četri, pieci. Pret. Atturs noraidīts. 200. Fernandeša grozījums, referentu par? Kas par? Pret? Trīs. Atturs. Divi atturs. Pieņemts. 201. Andrēsens grozījums referenta pret. Nē, 201. atkrīt. Jo 200, 201. atkrīt, jo 200. tika pieņems. Tātad pārējiem pie 202. Andresons grozījuma referenta pret, kas par? 4 pret. Vairākums, atturs, noraidīts. 203. Hartonga grozījums, referenti pret kas par? 4 pret, atturs, noraidīts. 204. Haglunda grozījums referentu pret, tas ir identisks ar diviem turpmākajiem 205 un 208 grozījumu. Viens balsojums par visiem trim, kas par? 13 pret. Paceliet lūdzu rokas tā, lai var skaidri redzēt. Visas lielās grupas un goja. Tātad vairākums atturs. Tātad visi šie trīs grozījumi ir noraidīti. 207. Lavijas grozījums referenta par, kas par, pret, visa sociālistu grupa pret, nu tad balsosim elektroniski. Man liekas, ka vairāk mums, bet tomēr pār, pārbaudīsim. Beidzam balsot. 26 plus 1 par 11 pret. Sociālisti ir bijusi pilnīgi izolēti un vieni savā no, noraidījumā. 208. 208. līdz ar to atkrīt. Nonākam pie 209. un 210. kas ir identiski, referenti ir pret tiem, kas par. 4 pret. Vairākums atturs noraidīts. 211. bokrašu grozījums referenti pret, kas par. 4 pret atturs noraidīts. 212. Haglund grozījums referenta pret, kas par? Septiņi pret, atturs noraidīts. 213. To sagatavojas cits starpā Astrīda Lulinga. Referenti to atbalsta, protams. Kas par? Pret? Nu, tomēr trīs ir arī pret atturs. Viens atturs. Pieņemts. 213. pieņemts. 214. lavijas referente par, kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. 215. lavijas grozījums divās daļās. Pirmā daļa sāks ar vārdiem underline sat un beidzas ar key services referentu atbalstu, kas par? pret, atturs. Otrā daļa sāks ar vārdiem shows its deep concern, līdz pat has been applied. Referenti pret, lielās grupas šķeļas, nu, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par, 22 plus 1 pret, otrā daļa noraidīta. 216. Andriesens grozījums referentu pret, kas par? Pret, atturs, noraidīts. 217. Lavijas grozījums referentu par, kas par? Pret, atturs, pieņemts. Tālāk mutiskais grozījums, ko iesniegs Balcānī kundze. 61. punktā. Lūk, tas ir jūsu acu priekšā. Nu, referenti, protams, līdz ar to ir pajopāt to sagatavojas, kas par. Paldies, pret. 4 pret atturs. Šis murskais grozījums pieņemts. 218. bokraša grozījums, referentu pret, kas par. seši pret. Vairākums noraidīts. 219. kārtām grozījums referenta pret, kas par? Pret. Aturs noraidīts. 220. Morgantī grozījums referenta pret, kas par? Pret. 4 pret. Aturs noraidīts. 221. Andrāsens grozījums referenta pret, kas par? Pret atturs noraidīts. 222. Hartonga grozījums, referenta pret, par, pret, atturs noraidīts. 223. Andrēsens grozījums, referenta pret, kas par, pret, atturs noraidīts. 224. Andrēsens grozījums, referenta pret, kas par, pret, atturs noraidīts. Tas bija identisks ar Hārtonga grozījumu, līdz ar to arī tas no 228. Hārtonga grozījums. Referenti pret kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. 227. Andrēsens grozījums. Referenti pret kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. 228. Hārtonga grozījums. Referenti pret kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. 229. Morgantī grozījums referenta pret kas par? Pret? Aturs? Noraidīts. 230. jūtas haugas grozījums referenta par? Kas par? Pret? Trīs? Aturs? Pieņems. 231. atkrīt jo tika pieņemts 82. grozījums. Nu, jo tu varētu to, to uzskatīt, ka viss grozījums ir ietvers. Tātad 232. kārta un grozījums referentu pret, kas par? Pret. Aturs. Noraidīts. 233. Haglunda grozījums referenti pret, kas par? 7 pret, vairākums atturs noraidīts. 234. jūtas haugas grozījums, referenta par. Kas par? Pret. 4 atturs pieņemts. 235. hārtona grozījums, referenta pret. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 238. jūtas haugas grozījums, referenta par. Kas par? Pret pret, 4 pret, atturs, pieņemts. 237. ir ietverts kompromisos, pārēju tālāk pie pirmā grozījuma. Nu, tie ir ievilkumos un apsvērumos. Tātad pirmais grozījums to iesnieguši IMCO komitejas vārdā, kas par referentē tas netika Tautas partija tas patīk, nu, elektroniski tātad. Par pirmo grozījumu. Beidzam balsot. 17 par, 20 plus 1 pret, grozījums noraidīts. Otrais Džeims Ellis grozījums, referenta pret, kas par? Seši pret vairākums atturs norādīts. Trešais šī paša autora grozījums referenta pret kas par? Tas pats vairākums. Tas pats balsu skaits pret. Vairākums pret tomēr noraidīts. Ceturtais referenta par. Bet mamutu, mamuti atkal šķeļas savās, savā viedoklī. Sākam balsot. Turpinām, turpinām, beidzam balsot. Divi kolēģi nemitīgi atsakās balsot. 20 plus 1 par, par 16 pret, grozījums pieņemts. Pārējiem pie 5. Džemsēlas grozījuma referenta pret. Kas par? Džeims Grupa un Andresens kundze pret. Vairākums atturs noraidīts. Sastais Džemsēlas grozījums. Par? Tas pats balsu samērs pret, tas pats vairākums noraidīts. D'accord. D'accord. Alors, le secrétariat. Nu, tad sekretariāts man tālāk saka, ka saskaņā ar to darba procedūru, ko izmantojam, un ņemot vairāk atzinumi no citām komitejām, ir ņemti vērā jau grozījumos, un atsevišķos gadījumos noraidīti vai pieņemti. Nav papildus jābalso atsevišķi par šiem atzinumiem, kas nākuši no komitejām jo mēs vienkārši tos iekļausim kā pielikumu balsojumu rezultātiem. Tātad nonākam pie gala balsojumiem, vai ne tā? Džeims, jūs vēlaties izteikties? Nu, parasti šādos gadījumos, nu, ieliek rezolūcijā panta, kur teikts, lūk, atzinam ir ņemt vērā, jo citādi varam saņemt dažādu veidu iebildes. Džeims, paldies, ka atgādinājāt mums šo procedūras punktu. Jā, tiešām tāda tradīcija ir, un mēs to arī darīsim. Iekļausim, lūk, punktu, kur teica, ka atzinumu ņemta vērā tieši tā, kā jūs teicāt. Nu, tā tad gala balsojums, kolēģi, par ziņojumu grozītā versijā ierosina uzreiz balsīt elektroniski, lai mēs varam visas balsis kārtīgi saskaitīt. Tā tad, kolēģi, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Tātad 24. Portaškungs, jūs balsojat par vai pret? Tas ir gala balsojums. Tātad 25 pār, 7 pret un 6 atturējās. Apsveicam referentu Palcānī kundzi. Paldies visiem deputātiem. Nous allons maintenant. Un tagad Alors, je vous propose de voter, de garder. Tagad balsojam beigām. Mēs uh, saglabāsim um, budžeta grozījumu numur 2, numur 3. Tur būs nepieciešams debats, tas būs arī balsojuma beigās. Un tagad pāriesim pie. Uh, par Eiropas skolu sistēmu. Damiena Bādā ziņojums Eiropas skolu sistēma. Lūdzu, paņemiet savu balsojumu sarakstu par abad ziņojumu. Viss gatavi. Ok. Tout le monde est prêt Ne partez pas, Barbara. Nous votons. Neiet prom, Barbara, mēs balsojam. Abada kunga ziņojums. Grozījums viens par pret atturas pieņemts. Divi atkrīt, jo pirmais ir pieņemts. Arī trešais atkrīt. Grozījums 4. Sidonijas grozījums referents par kurš par. Paldies, kurš pret viens pret. Atturas. Pieņemts. Hartonga piektais grozījums referents pret, kurš par pret. Atturas noraidīts. Seši. Referents par, kurš par. Paldies pret. Atturs. Pieņemts. 7. Savietojums ar 6. Referents par kurš par. Paldies pret. Atturas. 2. Pieņemts. 8. Referents pret kurš par. Pārbaudīsim. Nav skaidrs. Le vote électronique. Sākam balsot. Sur l'amendement. Par astoto grozījumu. Sākam balsot par astoto grozījumu. Sākam balsot visiem, jābalso. Beidzam balsot. Beidzam balsot 12 pār 23, 24 pret, noraidīts 8. Devītais. Pazusim. Referents pret, kurš par devīto ar Hartonga par pret atturas norēdīts. Desmitais Alvaro. Referents par. Par. Pret. Pieņemts. 11. Referents pret.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 14 plus 1, 15 pār 22 pret, 11 ir noraidīts. Divpadsmitais mutiskais grozījums. Abatkungs, ir kļūda. 13. ir mutiskais grozījums, 12. nav mutiskais. Te ir kļūdiņa. Tad balsojam par 12. bez eh, mutiskā grozījuma. Referents ir pret kurš par. pret atturs noraidīts. 13. Tad teitas mutiskais grozījums. Lūdzu, Abetkungs. Jā, tik tiešām šeit ir mutiskais grozījums. Mutiskajā grozījumā, kas ir rakstīts arī jūsu lapā, tas ir tas pats. Tad, tad, budžet uh, uh skolu. Tad trešā punkta beigas mēs šeit svītrojam. Tā ir, jā. Visiem ir teksts. Svītrojam tātad. Teku beigas. Buildings policy Pie, ir beigas. Un budget autonomy for schools tiek svītrots. Kurš ir pār šo referentu piedāvāto grozījumu? Pret. 6. Atturs. Pieņemts. 14. Atbalsta referents, kurš par? Paldies, pret. Atturis. Teicinu, 14. pieņemts. 15. Matēra. Referents pret. Nē, referents ir par. Referents grozīja viedokli pēc tikšanās ar Matēras kundzi. Par pret desmit atturs pieņemts 16 referents pret, pret kurš par pret atturs norādīts gala balsojums lūdzu elektroniski balsosim par ābēda kunga ziņojumu sākam balsot lūdzu elektroniski. Balsojiet, balsojiet, balsojiet. Mostieties. Beidzam balsot. Rezultāts. 34 plus 1, 35 par 1 pret un 1 atturas. Apsveicam abada kungu. Alors, je vous propose de passer maintenant au... Tagad balsosim par diviem Haugskundzes grozījumiem. Vispirms par jū, Eiropas jūras drošības aģentūras izveidi. Grozījuma izdarīšana attiecīgajā regulā, es domāju, balsojums notiks visai ātri, jo jutai Haugi ir um, pārādums darboties efektīvi, tādēļ viņa piedāvājums blo bloka veidā balsot par grozījumiem no 1 līdz 15. Nu, te mēs esam tādā demokrātijas režīmā. Bet kurš ir par šo bloku uh, balsojumu? Kurš ir pret šodien bloku balsojumu? Kurš atturas? Paldies! 16 grozījumi, tātad no 1 līdz 15. Pieņemti. Gala balsojums. Lūdzu, kurš par? Tencīni pret. Paldies. Atturs. Vienprātība. Izņemot Andrijās Censkundzi. Tagad otrs uh, haugs ziņojums. ENISA, Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūra. Te arī blokā balsosim. No 1 līdz 13. Kurš ir par balsojumu? Kurš ir par šo pirmo bloku? Kurš ir pret to? atturas. Paldies. Bloks pieņemts. 17. Kalfinku grozījums. Mutisks grozījums. Jāpievieno vārdi a comprehensive analysis related to the elaboration of uh, un tā tālāk. Jebkurā gadījumā referente ir pret šo. Bet es grozīju viedokli. Es esmu mainījis to pēc personīgas sarunas ar grozījuma autoru. Ok, so, uh, donc, amendement 10. 17. grozījums, mutisko grozījumu referente ir par, kurš ir par, kurš ir pret? Viens pret atturas. Paldies, šis grozījums ir pieņemts. Tālāk 10, 11, 12. Attiecīgi atkrīt. Tagad ir 18. alvāro ziņojums. Referenti ir pret, kurš par. 1, 2, 3, 4. Kurš pret? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 19. Alvaro. Kurš ir par? pret atturas noraidīts. Alvaro kungs ir apmierināts ar šo rezultātu, kas ir tāda neliela sakāve. Un pieredze ārkai tomēr jāpiedara lielai grupā, lai varētu uzvarēt. Kalfin kungs 14. grozījums referēm par kurš par. Paldies, kurš pret atturas pieņemts. 15. vārā. Un te ir referenti, viņa atbalsta. Kurš viņa atbalsta vēl? Paldies, kurš pret? Atturas. Paldies, pieņemts. 16. Balčītis. Ar mutisko grozījumu svītrot to ensure transparency and accountability. Svītrojam vārdu more jāpievieno caurskatāmību, bet nevajag pārspīlēt, acīm redzot, ar šo mutisko grozījumu referentu atbalstu, kurš ir pār. Kurš ir pret? Neviens nav pret. Atturs. Brīnišķīgi apsveicam. Uh, referentāto ar gala balsojums, neliels elektronisks balsojums, lai varētu izkustināt pirksteņus. Elektroniskais balsojums lūdzu sākam balsot.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 Balsojam par Sidonijas ziņojumu. Lūdzu. Tad varbūt jūs varētu mums prezentēt jūsu priekšlikumu ar budžeta grozījumu numuru 2 un numuru 3, jo tur ir tāda politiska saikne starp abiem. Būs neliela viedokļa apmaiņa. Un tad varam pāriet pie balsojuma, vai arī tad pārliksim tos vēlāk laiku, lūdzu, Sidonī. Thank you, Chair. In my, in my... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka mēs varam uzreiz ķerties pie balsošanas par uh, budžeta grozījumiem kopā ar uh, mutisko grozījumu. Man šķiet, ka jūs esat saņēmuši mutisko grozījumu. Īsti pārliecināt neesmu. Un ja jūs uh, atļausiet par budžeta trešo grozījumu, mums ir jārunā šodien. Tas ir ļoti nozīmīgi, un jums pašam ir jāizlēmj, kā rīkoties. Tātad eh, tie var būt eh, divi atsevišķi jautājumi, bet par uh, budžeta grozījumiem numur divu mēs jau apspriedāmies iepriekšējā komitejas sanāksmē. Un mutisko grozījumu esmu visiem izsūtījusi elektroniskā formātā. Nu, varbūt pastāstīšu, kādēļ tāpa šie mutiskie grozījumi tie eh, sasaucas ar komisijas paziņojumu, kas izskanēja komitejā un ir saistīti ar vienas lielas programmas īstenošanu. Šī informācija ir ļoti nozīmīga un tā maina mūsu plānošanas darbu. Jūs Uh, un arī es saņēmām abi vēstuli no Levandovska kunga, no komisāra, un es šo vēstuli īstenībā uh, interpretēju kā sākotnējo budžeta grozījumu grozīšanu. Tātad viņš ir mainījis savu sākotnējo pozīciju. Tur ir rakstīts, ka tā nauda, kas ir solidaritātes fondā, ir jāmobilizē. Tātad jāmobilizē solidaritātes fonda līdzekļi. Tas ir papildus eh, grozījums, tātad papildus informācija. Es zinu, ka ir vēl dažas pretrunas, bet es uzskatu, ka tas ir saistīts ar uh, budžeta grozījumiem 3. Un esmu gatava balsot par uh, grozīto budžetu numur 2. Paldies! Bien. Labi, paldies. Incents kundze. Yes, thank you, Jim. Paldies, priekšsēdētāji. Mums jau bija diskusijas par budžeta grozījumiem numur 2 un numur 3. Tā nauda, kas ir paredzēta, is taken from unspent fund tā uh, nauda, kas ir paredzēta budžeta grozījumiem numur divi, tiek ņemta no līdzekļiem paredzētiem dažādiem energoprojektiem. Notika tā, ka komisija mūs informēja par saviem nodomiem. Komisija teica, ka daži no projektiem ekonomikas atveseļošanas plānā būs uh, aizkavēti, uh, Tātad tie uh, netiks atcelti, bet vienkārši īstenoti vēlāk, līdz ar to uh, būs uh, papildus finansējums pieejams 2011. gadā. Šāds līdzekļu transfers tika īstenots. Un tā ir informācija, kas mums tapa pieejama, kad spriedām par budžeta grozījumiem numur 3 un bija arī nauda no pārpalikuma. Es uh, argumentēju savas politiskās grupas vārdā, un es sapratu, ka īstenībā vairākums neatbalsta šādu pieeju, bet Es saprotu, ka juridiskiem dienestiem vajadzēja uh, mūs konsultēt, kādas iespējas īsti pastāv. Tātad kā mēs varam grozīt budžeta grozījums numur 3 tieši šajā situācijā. Es vēlējos dzirdēt, vai juridiskais dienests varētu kaut ko paust šajā sakarā, jo mūsu politiskā grupa vēlas, eh, protams, arī tam atbilst. Paldies! Salvador, lūdzu, jūs lūdzāt vārdu. Sí, presidente, nosotros también lo discutimos ayer. Paldies, priekšsēdētāji. Jau vakardien politiskajā grupā mēs par to diskutējām, diskutējām par abiem budžeta grozījumiem, un mēs varam atbalstīt Sidoniju. Pirmām kārtām ir jāizlīdzina negatīvā rezerve pēc iespējas ātrāk. Komisija mums piedāvāja konkrētu kalendāru īstenošanai un man bija iespēja to iekļaut arī budžeta grozījumos numur divi. Tur, protams, pozīcijām bija paredzēta konkrēta mērķi. Runājot par uh, budžeta grozījumu numur 3, mums vēl ir jāsagaida uh, juridiskā dienesta atzinums. Bet, uh, ņemot vērā to, ko mums teica koordinatori, uh, mums tagad nav iespējas uzsākt diskusijas ar padomi, cevišķi ņemot vērā to, kādā fāzē ir ievirzīsies budžeta procedūra. Budžeta grozījuma veikšana protams, ir saskaņā ar budžeta procedūru. Un es domāju, ka jūnija mēnesis nav īsti piemērots šo jautājumu atkal tā plaši iztirzāt. Tas ir saskaņā ar eh, nākamo budžeta plānu, vai arī vienkārši sarunu vešanai ir jāatvēl vairāk laika, un tas ir jādara vēlāk, nevis tagad jūnijā. Bet eh, mēs noteikti varam balsot pašreizējiem grozījumiem numur divu. Paldies! Bokroškungs. Just very briefly. Ļoti lakoniski. Against. Mēs balsojām pret vienkāršošanu un mēs balsojām par uh, eh, rišafliep tādu pārcelšanu, līdzekļu pārvietošanu 2011. gada budžetā. Es domāju, ka tā bija slikta iespēja, bet eh, vispārējie varianti ir pat vēl sliktāki. Mums ir jāizvēlas mazākais ļaunums no diviem jo pats sliktākais, ko mēs tagad varētu darīt, būtu negatīvās rezerves saglabāšana. Komisija mūs arī konsultēja. Nu jā, protams, tas nav tāds ļoti elegants uh, risinājums, bet uh, negatīvās rezerves saglabāšana uz visiem laikiem ir vēl sliktāk. Paldies! Gorans Fērns lūdzu tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Varu būt ļoti e, lakonisks, varu pilnībā piekrist iepriekšējiem runātājiem. Runājot par budžeta grozījumu numuru divi. Uh, Mēs balsosim par referentes grozījumu, jo uzskatām, ka padomas pozīcija uh, vēršoties pilnīgi pret visu ir neilgtspējīga un nepamatota. Mums taču ir jāpiedāvā kaut kāda risinājuma. Par uh, budžeta grozījumu numur 3 mums. Uh, uh, Salvadors teica, ka tas vairāk attiecas uz nākamo finanšu plānu, nevis pašreizējo. Un uh, mēs atbalstām referentes pozīciju. Paldies. Juransit. Paldies. Tas bija ļoti skaidri. Matēras kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Arī izteikšos ļoti lakoniski. Vēlējos pilnībā atbalstīt Sidonijas teikto, runājot par to fondu līdzekļu izmantošanu, kas joprojām nav tikuši iztērēti, un tālāk arī energo projekti, lai atbalstītu uh, ekonomikas eh, atveseļošanos un tālāk. Globalizācijas eh, pielāgošanās fonds pilnībā visus šos principus atbalsta, kā to teica Sidonija. Paldies, Sidonija! Ko jūs mums piedāvājat? Tad jūs piedāvāsiet mums risinājumu pēc tam, kad uzklausījāt visu runātāju viedokļus. Es piedāvāju sekojošo. Mēs balsosim par budžeta grozījumu numuru divi ar grozījumiem kā piedāvāja to mūsu referente. Kā mēs to bijām iecerējuši darīt, ja kurā gadījumā esam iecerējuši arī to, kā budžeta grozījuma numur divi. Mm, arī par to tiks balsots nākamreiz. Tātad mēs balsosim par numur divi un pēc balsojuma, lai sagatavotu mūsu visu nostāju par trešo budžeta grozījumu. Es došu vārdu juridiskajam dienestam, lai tas mums sniedz mutiski savu analīzi par juridisku problēmu, kādu ro, rada budžeta grozījumu numur 3. Un pēc tam to apstiprināsim arī rakstveidā. Bet nu, tas vismaz ļaus mums precizēt mūsu nostājas un sagatavot trešo uh, budžeta grozījumu. Lūdzu, referents kundze. Tagad jums vārds. Like to to like to those... Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem runātājiem, paldies, kas man pauda atbalstu. Es nekad neesmu apgalvojusi, ka tas ir labākais risinājums, bet tas ir optimālākais risinājums pašreizējos apstākļos. Jūs saņēmāt dokumentu ar uh, manis piedāvātiem grozījumiem. Varbūt es nedaudz paskaidrošu priekšsēdētāju. Tātad es uh, minēju šo vēstuli, ko saņēmām no komisijas, tur ir runāts tikai par 19 miljoniem solidaritātes fondā. Bet savā grozījumā esmu ambiciozāka. Un tas uh, netika iekļauts komisijas priekšlikumā. Tātad mēs vēlamies balansēt negatīvo rezervi un kā tika pareizi norādīts, piešķirt kredītus globalizācijas pielāgošanās fondam. Tā tad ir divas novitātes. Tie, kas varbūt ir noskaņoti tā kareivīgi pret padomi, es varu viņiem pateikt, ka Tas eh, varētu mūs noskaņot visai kareivīgi eh, cīnoties ar padomi. Un nevajag mēģināt visus asumus tikai nogludināt. Mums ir jāizstāv savas pozīcijas. Tā tad es sagatavoju konkrētus grozījumus un pietāvāju par tiem balsot. Es uzskatu, padome eh, domās, ka tie ir visai ambiciozi priekšlikumi un ka mēs esam tiešām tā karēvīgi noskaņoti, jo komisija un padome uzskata, ka mēs varbūt uh, ierausim galvu un sēdēsim klusītēm un neko nedarīsim, bet mums ir jāuzņems iniciatīva, lai atrisinātu šos sasāpējušos jautājumus un piedāvāju trīs elementus. Es nezinu, vai tas uh, novedīs pie samierināšanās procedūras. Ceru, ka tā nebūs. Ceru, ka padoma būs pietiekami prātīga, lai atpazītu šajos priekšlikumos mūsu labo gribu un sapratīs, ka mēs vēlamies atrisināt šīs divas problēmas, proti kredīti Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondam un negatīvās uh, rezerves izlīdzināšanu. Tie ir jautājumi, kas joprojām karājas gaisā un beidzot ir jāatrisina. Un, protams, es nevaru jums garantēt, ka tas neradīs nekādu rīvēšanos starp citām institūcijām. Tātad tas bija mans redzējums. Paldies! Labi, lietas ir skaidrs. Es domāju, ka arī visai liela vienprātība. Nu, ne galīgi vienprātība, bet, nu, grupas ir vairāk vai mazāk viens prāts un atbalsts mūsu referents nostājas. Piemēro, pievienoju arī to, ka kompromisā, kā. Ka Mēs arī pieņemām galveno jautājumu sārakstu, kāds būtu jāskat 11. jūnija trialogā, precizējot, ka neatrisinātās problēmas attiecībā uz 11. gada budžeta izpildi, jo īpaši ir, ir iespējami vienošanās par budžeta grozījumiem, par to viss būs jārunā 11. jūnijā. Mēs gribam arī parādīt uh, padomē, ka mums nav gluži tieši tāda pati pieeja kā padomē, par to, kādā veidā mēs risinām neparedzētos izdevumus 11. gadā, ka mēs to neinterpretējam tieši tāpat. Mēs m, mm, interpretējam citādāk decembra pieņemto deklarāciju, kas ir uh, uh pielikumā mūsu vienošanā par 11. gadu budžeta. Tad deklarācija, kur ir rakstīts, ka 11. gada neparedzētie izdevumi ir. Uh, jāfinansē no uh, papildus līdzekļiem. Labi. Tagad lūdzu ņemiet savu balsojumu sarakstu par budžeta grozījumu numur divi. Vispirms balsosim par budžeta grozījumiem. Varbūt blokā balsosim. Jūtas haugs stilā. Četri grozījumi blokā. Kurš par? Kurš pret? Viens pret atturas. Pieņemti. Grozījuma rezolūcijā. Varbūt arī tos blokā. Ir arī mutes grozījums un teksti priekšā. Uh, restoring round amending badger as presented by the permission covering the needs, ensuring the mobilization EUSF. Kurš ir par šo bloku? Paldies. Kurš ir pret? Paldies. Atturas. Pieņemts. Gala balsojums. Par. Pret. Nav vajadzīgs daudz viens balsojums. Labi, paldies Sidonijā. Tātad tas bija par budžeta balsojumu. Un tagad balsosim arī par Bēgas kungu ziņojumu par šo pašu jautājumu. Un pēc tam vārds būs juridiskajam dienestam. Labi. Tātad Raimer Bēga ziņojums. Ir tikai viens grozījums, Hartonga grozījums, referenci pret, kurš ir par šo Hartonga Hartong kungu ziņojumu. Lūdzu, viens par, viens uh, pret, daudzi, atturas norādīts. Gal balsojums, kurš pār ziņojumu. Paldies, kurš ir pret to. Viens pret. Šurien kungs nav pret. Pamodies par vēlu. Labi, pieņemam arī ziņojumu. Tagad vēršos pie juridiskā dienesta vadītāja. Vai jūs lūdzu būtu tik laipns un varētu mums sniegt savu analīzi par diviem jautājumiem, kur ir politiski saistīti? No vienas puses Kāda ir mūsu rīcības iespēja? Šeit parlamentā par budžeta pārpalikuma izmantošanu, kādi ir radušies pagājušajā gadā. Kā rezultātā tiek grozīts budžets, budžeta grozījums numur 3 šogad, bet, acīm redzot, tas nav tāds pats budžeta grozījums kā citi, ja es tā drīkstu to formulēt. Tas būtu pirmais jautājums. Jautājums numur divi. Tātad runājot par ienākumiem Eiropas Savienības budžetā, vai mēs varam uzskatīt no juridiskā viedokļa, ka izpildes pārpalikuma aprēķinā Ienākumi no sodiem, kas tiek maksāti Eiropas Savienībai pēc uh, komisijas pieņemtiem lēmumiem, vai tiem ir, piemēram, kāda īpaša attieksme, tie kā īpaši jāskat, lūk, tādi jautājumi, kas mums nu radās komis, komitejā, arī koordinatoru sanāksmē, un mums šeit ir nepieciešama skaidrojums, lai mēs varētu pieņemt stingru nostāju par budžeta grozījumu numur 3. Lūdzu direktor kungs. Sīvūkumu, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Atbildēšu uz jautājumiem chronoloģiskā secībā. Runājot par trešo budžetu grozījumu, Jūs priekšsēdētāji pats teicāt, ka tas ir ļoti specifisks grozījums un to iesniedza komisija balstoties uz finanšu regulas 15. panta trešo punktu. Uh, Un saskaņā ar šo pozīciju, ka tika uh, prezentēti vairāku gadu konti, jeb kādas um, atšķirības vai neprecizitātes, kas varētu rasties, ir uh, jāizskauž, ņemot vērā arī otro budžeta grozījumu. Tātad budžeta grozījumu priekšlikumi ir jāņem vērā, un mēs uzskatām, ka 15. panta trešajā punktā teiktais noz nozīmē, ka budžeta grozījumi ir domāti tikai tad, ja rodas kaut kādas uh, atšķirības, un tas ir tāds tehnisks grozījums, kas parlamentam ir jāpieņem bez jau kādiem turpmākiem grozījumiem un izmaiņām. Tātad tikai un vienīgi vārdi solelī, tas ir uh, saskaņā ar 15. panta trešo punktu finanšu regulā. Tas nozīmē, ka šeit vispār nevajadzētu runāt par kaut kādām citām detaļām, tikai tāds uh, tehnisks grozījums. Tā ir atbild uz pirmo jautājumu. Tālāk par soda naudām. Un vai šeit varētu būt kaut kāda īpaša attieksme uh, pret dalību valstīm? Tas ir politiskas dabas jautājums. Protams, eh, pieņemot šādus lēmumus, vienmēr ir eh, jānostāda svaru kausos gan likumīgie jautājumi, gan politiskie jautājumi. Bet finanšu regulas 15. pāntā ir runāts arī par budžeta līdzsvarotības principu, un īstenībā trešajā nodaļā tas pat ir virsraksts. Tas nozīmē, ka eh, gan saistību, gan uh, maksājuma apropriācijām ir jābūt līdzsvarā. Un soda naudas, protams, ir daļa no ES ienākumiem. Līdz ar to tās tiek eh, iekļautas aprēķinot iespējamo pārpalikumu. Ja jūs uzskatāt, ka pārpalikums nevajadzētu atgriezt dalību valstīm, pat ja pārpalikums ir radies, eh, piemēram, eh, maksājot soda naudu par negodīgu konkurenci, tad tas šeit nav iekļauts, un tāda ir mūsu pozīcija. Un atbild uz otro jautājumu. Paldies. Très bien. Ļoti labi. Paldies jums par skaidriem skaidrojumiem. Ja jūs būtu tik lātnis un rakstveidā, jūs varētu arī uzrakstīt šos paskaidrojumus, lai mēs varētu saņemt šo rakstisko paskaidrojumu līdz nedēļas beigām, tas būtu mums ļoti liederīgi. Godētā referents kundze, vai jums ir kādi citi jautājumi, kas būtu uzdodami juridiskajam dienestam? No. Pašlaik nē, labi. Nu, tad es domāju, ka šeit pieliksim punktu balsojumiem. Ticībā uz brūzī, eh, budžeta grozījumiem par trešo budžetu grozījumu mēs balsosim nākam. Jā, sanāksmē 27. Jā, un arī kalendārs mums, mums liek to darīt, jo ja mēs nebalsojam par budžetu grozījumu numur 3, pēdējais eh, brīdis, kad to var darīt, ir jūlijas plenārsēde. Ja mēs par to nebalsojam, tas nozīmē, ka klusums nozīmē piekrišanu Un, eh, ja parlaments nepieņem nekādus grozījumus pieņemtajos termiņos, kā tas ir paredzēts līgumos par budžeta grozījumiem, tādā gadījumā tas nozīmē to, ka Eiropas parlaments pilnībā piekrīt padomas balsojumam. Acīm redzot, nu, tas nav gluži tā. Tādējādi mums noteikti ir jānotur balsojums eh, budžeta komitejā par budžeta grozījumu numur 3 nākamajā sanāksmē 27 taču mums vēl ir daži balsojumi veicami, īpaši, kas attiecas uz šiem transferiem. par budžeta grozījumu numur 3 grozījuma termiņš 20. jūnijas 12. dienā. Tagad pārējām pie balsojumiem par trešo iedaļu. Sidonija, lūdzu. Sidonia, vous avez la parole sur le... Sidonijums tiek dots vārds par 18. punktu. Es esmu ļoti samulsusi, bet eh, man priekšā nav šie transferu saraksti. Vēlējos piedā, eh, pievērst kolēģu uzmanību kādam transferam, kas saistīts ar Schengens informācijas sistēmu numur divi. Īstenībā tas ir vienīgais pretrunīgais transfers, par kur šodien jārunā. Nu, un varbūt nedaudz fona informācijas bija problēmas īstenojot SIS-2 programmu, Es kopīgi ar Moniku Holmajeri un Alvaro kungu centos uh, atrisināt šo problēmu. Mēs uh, vēlējāmies iepazīties ar SIS-2 programmas īstenošanu un budžeta procedūras laikā tika ieviesta rezerve. Un es, protams, uh, Eh, daudz strādāja arī ar komisiju, lai izvairītos no jebkādām grūtībām. Tas, ko komisija piedāvāja, īstenībā ir pietiekami, lai mēs varētu nu, dot zaļo gaismu šim transferam. Es saprotu, ka varbūt dažiem kolēģiem būs kaut kādas uh, pretenzijas, bet es teiktu, ka ir jābalso par. Tātad trešais. 18. Eh, tātad šis transfers pārvietojums. 6-2, eh, SIS-2 sistēma. Monika, lūdzu. Ich darf nur in ergänzung. Tikai papildinājums Sidonijas teiktajam. Mums bija tāda tikšanās, kur runājām par tehniskiem jautājumiem kopīgi ar komisijas pārstāvjiem, un viņi pastāstīja, kādas izmaksas šeit ir radušās, un jau pašā gada sākumā bija skaidrs, ka izmaksas būs daudz augstākas nekā sākotnējie aprēķini. Bet tagad komisija mums piedāvāja tādu ļoti labu un precīzu uh, Eh, pārskatu. Mums ir jāsaprot, vai eh, jaunie tehniskie parametri tiks ieviesti veiksmīgi. Mēs ceram, ka tas tā būs, jo savādāk nu, mums nāksies nosargt kaunā. Paldies! Bon. Lieliski, turpina priekšādātājs. Nu tad nodošu balsojumu 18. pārvietojumu transferu. To tātad silti iesaka atbalstīt arī referenti, kas par 18. pārvietojums, kas par 18. Mostieties, kolēģi, pret. Viens pret atturs. 18. ir apstiprināts. Tālāk 19. pārvietojums šeit runājam par pieprasījumu līdzekļiem humanai palīdzībai. Un šie, šie līdzekļi tātad tiek paredzēti konkrēti humanās palīdzības rīcības sniegšanas pasākumiem Kodivārā un Lībijā. Atkārdošu vārdu referentē, bet pirms tam vēlos precizēt, ka 7. lapusē šajā dokumentā sākotnē tika izmantots termins in the northern part of Cyprus, tātad Kipras ziemeļu daļā, un šie vārdi ir jāaizstāj ar politiski korektu nosaukumu, respektīvi tajās teritorijā, tajās Kipras republikas teritorijās, kurās republikas pārvaldībai nav iespējas īstenot savu valstisko kontroli. Nu, katrs jau saprot, kāds tad te ir nianses, vai ne, un tas tās nav saistīts ar budžetu. Tu politiski ļoti svarīgs teksts. Tātad. Par, šī, par šo pārskaitījumu runājot, referenti, kāds ir jūsu ieteikums? Es teiktu, ka ir jābalso par sakas Sidonija, un eh, tas ir ļoti atbilstošs pra prasījums, eh, ņemot vērā situāciju Lībijā un Kodivārā. Eh, un man nav arī nekāda iebilduma pret eh, noteiktajām summām. Paldies! Lieliski! Paldies, kas atbalsta šo pārskaitījumu numur 19. Kas par? Pret? Paldies! Atturs! Pieņemts! Apstiprināts līdz ar to. Tālāk nonākam pie bal vēl viena balsojuma. Un tas ir balsojums par grozījumu projektu, ne tātad transferu pārskaitījumu numur 5 un 10. Bet saskaņā ar lūgumu, ko paudus nodarbinātības komiteja kam būtu jādod šai saistībā mums atzinums, un kas balsos tikai pēcpusdienā par šo atzinumu, ierosina šo balsojumu pārlikt uz šīs dienas noslēgumu. Tātad te runājam par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļu izmantošanu, tā kā tas minēts eh, Materas ziņojumos un Beigas ziņojumos, un tātad balsosim. Uh, pēcpusdien sākumā, nu tas vienkārši kā tāds pieklājības žests eh, nodarbinātības komitejas priekšā. Paldies, Sidonija! Nu, tā tad pārskaitījumi, eh, kas saistīti ar citām iestādēm. Helga Trupele ir tā, kas ir strādājis pie šiem pārskaitījumiem. Nu, varbūt viņa varētu dalīties priekā ne tik vien ar Raimaru Bēgi, bet arī likt mums priekšā šo domu. Mēs tiešām priecājamies, ka jūs esat tik priecīgi un jautri, bet varbūt ir pienācis laiks jums kā referentei likt mums priekšā šos te pārskaitījumu projektus citām Eiropas iestādēm, tā lai arī mēs citi varam atplaukt smaidā. Yes. Vienu mazmīklīt, saka Helga. Donc, euh, nous avons un, un projet de virement sur le budget. Mums ir arī pārnes projekts par uh, C4. Okay. okay. Thank you, Chair. I start. Paldies, sākšu. Tātad uh, divas prasības par transfēriem. Varbūt sākumā sākšu ar pašiem vienkāršākajiem. Tātad ērlietu darbības dienests. Tas ir tāds globāls transfers, eh, kas aptver 14 budžeta pozīcijas. Tā tad vajadzētu to visu eh, minēt. Mēs runājam par 5,5 miljoniem eiro, un eh, tas ir galvenokārt atvēlēts līgumdarbiniekiem un algām. Uh, kā arī dažādām piemaksām saskaņā ar darbinieku uh, līgumiem. Ārējās darbības dienests uh, ir mums uh, atsūtījis pamatojumu šī transfera veikšanai. Kādēļ mēs eh, runājam par šādiem transferiem? Mums eh, šis transfers ir jāpieņem, bet eh, jāņem vērā, ka dažas budžeta pozīcijas bija aprēķinātas vai nu pārāk zemas vai pārāk augstas. Mums ir jāsaprot, ka tā var gadīties, jo bija ļoti grūti pateikt, kādas vajadzības arī finansiālās būs jaunajai institūcijai. Es ieteiktu balsot par padu. Paldies, neviens cits nevēlas izteikties, nu līdz ar to balsosim par šiem pārskaitījumiem, kas par. Tātad vispirms ārējās rīcības dienestam pret, viens pret atturs. Tātad šis pārskaitījums, kas ir numur divi, 2011. gadam ārējās rīcības dienestam ir pieņemts. Tālāk C4 kas saistīts ar parlamentu. Paldies par otro transferu. Nu, eh, te nevar tik viegli dot zaļo gaismu. Tas ir saistīts ar Eiropas parlamentu un eh, ir paredzēts eh, no rezerves izņemt 5 miljonus eiro un piešķirt tos uh, informācijas tehnoloģiju iekārtām. Pagājušajā gadā mēs šo naudu ievietojām rezervē, jo vēlējāmies uzklausīt vairāk informācijas par IT mobilitātes projektiem. Un tāpat ir nepieciešams šo jautājumu plašāk apspriest un uh, izpētīt padziļinātāk. Es īstenībā neesmu piedalījusies tādās plašākās diskusijās par šo jautājumu. Varbūt kolēģi e, ir kaut ko tādu pieredzējuši. Un esmu tādā visai kutelīgākā situācijā. Es saprotu, ka administrācija ar nepacietību gaida šos līdzekļus, bet, protams, mums jārunā arī par principiem, jo administrācija vēlas uh, izvairīties no diskusijām ārpus prezidija, un e, tas ir visai skumji, jo tas ir jautājums, kas ir e, izmaksās visai lielu summu, un tas skar daudz cilvēku. Es vēlētos uzklausīt kolēģi viedokļus. Es vēlētos šo transferu pārcelt uz vēlāku laiku, ņemot vērā apstākļus, kas radušies. Un, e, nu, pietrūks tādu apspriežu un diskusiju. Vēl mēs saņēmām informāciju, ka ir priekšlikums uh, uh, parūpēties par bezvadu internetu, uh, par interneta pieslēgumu dažādās telpās un tālāk runāts par videokonferencēm. Es nezinu, vai tas ir nepieciešams. Tas nozīmēs, ka daudz kolēģi vienkārši dosies uz videokonferencēm parlamentā un nenāks uz sanāksmēm. Nu, tas labi neizskatīsies sabiedrības acīs, ja te būs pustukšas zāles. Tā tad vēlies pavaicāt, vai tiešām mums šādas videokonferences ir nepieciešams. Uh, Varbūt, ka nevajadzētu atbrīvot visu rezervu, bet tikai daļu. Bet sākumā vēlējos uzklausīt, ko par to domā kolēģi. Paldies! Très bien, merci Helga. Alors... Paldies, Helga. Gorans Ferms vēlas atsaukties uz šo te izteikumu. Comments, uh, I... Tikai dažas piezīmes. Es varu piekrist Helgai, tas ir visai pieņķerīgi. Mēs uh, esam saņēmuši informāciju, bet mums eh, par to ir arī jādiskutē. Varu Helgai tieš, tiešām piekrist šajā aspektā un tālāk. Eh, cik lielā eh, mērā, cik ātri mēs varēsim īstenot šo vienotās saziņas programmu, bet kalendārs jau vēl nav gatavs. Nu, varbūt mums ir jāstrādā uh, Eh, savās sēdēs izmantojot mazāk papīru, samazinot šos papīru kalnus, eh, varbūt ir jāveic pētījumi, cik daudz līdzekļu tādā veidā varētu ietaupīt, daudz vairāk eh, darba veicot tieši elektroniskā formātā. Uh, Un, protams, mums ir jāsaprot, kāda ir saikne ar Microsoft. Varbūt varētu atrisināt eh, to savādākā veidā nākotnē, piemēram, eh, ieviešot tādu daudz atklātāku un caurskatāmāku rīcības kodeksu. Kolēģi, varbūt, ka to varētu iekļaut arī kā jaunu darba kārtības punktu vienā no nākamajām komitejas sanāksmēm. Paldies! Eh Lieliski! Paldies, Fernandes kungs tālāk! Nós temos uma posição de, de princípio. Desse? Īstenībā esmu noskaņots visai labvēlīgi. Un manu pozīciju atbalsta arī citas politiskās grupas. Mēs, protams, nevaram uh, atbalstīt to, ka tiek organizēti kaut kādi nevajadzīgi ceļojumi, kas noved pie CO2 izmešiem, un varbūt, ka videokonference ir labs risinājums, bet mums nav nekas pret diskusiju organizēšanu. Mēs saņēmām informāciju un es eh, uzskatu saņemto informāciju par pietiekam atbilstošu un attaisnotu. Nu, protams, es neesmu pret tādām detalizētākām diskusijām, bet nevajadzētu radīt tādu situāciju, ka, piemēram, šī jautājuma pārcelšana uz uh, citu laiku apšaubīs visu finanšu transferu vajadzību. Paldies! Très bien. Lieliski! Turpin priekšādātājs Helga. Saskaņā ar to, ko jūs teicāt un to, ko kolēģi teica, es saprotu, ka jūs dotu priekšroku pārcelt šo balsojumu uz vēlāku laiku un Jūs vēlaties lūgt parlamenta dienestiem sniegt paskaidrojumus par šiem joprojām neskaidriem punktiem. Vai ne tā? Tāds ir jūsu priekšlikums. Nu, tātad politiskais mēģis, protams, netiek apšaubīts tieši tā, kā Fernandeša kungs teica, un arī Gorans Ferms to teica, bet vēlamies saņemt papildus informāciju, paskaidrojumus, un tāpēc arī jums ierosinu šo balsojumu pārcelt uz vēl, par šo pārskaitījumu uz vēlāku laiku. Tālāk. Līdz ar to esam noslēguši balsojumu par šīm rezervēm. Un esam nonākuši, nu, izņemot šos divus eh, globalizācijas fonda balsojumus, par ko balsosim pēcpusdienā. Monikas, Monika nav gatava savu ziņojumu apspriešanai šodien, vēl tas būs rīt. Viņai būs arī vēl citas iespējas pilnīgi noteikti to darīt un darīt izcili. Līdz ar to pāriesim pie divu ziņojumu izskatīšanas, ko sagatavojas Karls Haglunds, 8. un 9. punkts. Un tie visi saistīti ar pētniecības pamatprogrammu došu vārdu mūsu referentam, lai viņš uzsāk šo viedokļu apmaiņu, un varbūt jūs varat vienlaicīgi likt priekšā abu šos ziņojumus, vai ne tā? Un tad varam kopīgs debats par tiem arī attiecīgi organizēt. Haglund kungs lūdzu. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nepiedalījos iepriekšējā komitejas sanāksmē, kad par to diskutējām, man vajadzēja būt mājās un vēlējos pateikties Jensens kundzei par to, ka viņš šo jautājumu uh, izklāstīja manā vietā. Kur... Uh, an, uh, topic which very much goes Zaļā grāmata ir ļoti būtisks temats, un tas ļoti cieši sasaucas ar mūsu iepriekš veikto darbu pēdējo gadu garumā. atzinuma priekšlikumu mēs apspriedām uh, iepriekš, un mums ir jārunā par 2020. gada stratēģijas īstenošanu un dažādām politikas jomām, un uh, vajadzētu pasvītrot, ka kohēzijas un struktūrālo fondu līdzekļi nav pietiekami, mums ir nepieciešams vēl papildus finansējums, lai varētu izpēti veicināt vēl vairāk. Nu, īstenībā tas varētu šķist pašsaprotam, bet uh, domāju, ka to vajadzētu vēl papildus akcentēt. Atzinumā es vēlējos runāt arī par jauniem finanšu instrumentiem, jo uh, ir vēl ļoti daudz neizsmelt potenciālu, bet ir jādomā arī par tās augtajiem neobligātajiem aizdevumiem, soft loans un uh, mani ēnu referenti varbūt pret, pret to ir labvēlīgāk noskaņot nekā es pats. Mums jau ir bijušas vairākas diskusijas, kur vajadzēja precizēt, kas tad īsti ar to tiek domāts un kā šo modeli īsti īstenot. Bet, eh, nu, īstenībā mans viedoklis nedaudz atšķirs no citu kolēģu viedokļa. Tur ir pieminēta arī Eiropas investīcija banka citu starpā. Ir eh, jābūt eh, pie, pieeja, kas balstīta uz tādu lielāku uzticības devu, ir uh, jābūt uh, iejūtīgākiem un, protams, ir jāanalizē iespējamās kļūdas. Mēs esam diskutējuši arī par eh, Greslas kundzes ziņojumu, kas veltīts finanšu regulai, un tas viss ir balstīts arī uz vienkāršošanu. Vienkāršošana ir panākuma ķīla, ja mēs vēlamies kaut ko sasniegt, eh, arī bīdot uz priekšu astoto izpētes pamatu programmu. Mans otrais ziņojums par lielākiem projektiem, tādiem kā ITER un Galileo. Tur eh, teicu, ka ir jābūt Nu, uh, jābūt daudz mērtiecīgākai uh, pieejai un jāizvairās uh, no tā, lai uh, kāds mēģinātu mums uh, bāzt sprunguļus riteņos. Un visbeidzot. Uh, Mums, protams, ir nepieciešams vairāk līdzekļu izpētēji un attīstībai. Tā ir tā pamatdoma, ja mēs vēlamies vispār sasniegt 2020. gada mm, stratēģijas mērķus un izdzīvot eh, mūsdienu pasaulē. Pagājuši nedēļa Eh, Strasbūrā mēs balsojam par Garīgas kunga izcilo ziņojumu, un tur arī bija rakstīts, eh, ka ir jāpadomā par vairāk finansējumu izpētēji un attīstībai. Un eh, tas, ka tā bija pareiz doma, pierādījās ņemot vērā balsojuma rezultātus. Joprojām nav izstrādāts uh, grafiks, to mums nepiedāvāja atbildīgā komēti, komiteja. Es ļoti cieši sadarbojos ar Raimeru. Uh, Euratomu jautājums ir ļoti cieši saistīts arī ar ITER finansējumu, un uh, mūsu pozīcija ir ļoti lielā mērā ar to sasaucas, bet joprojām nav izstrādāts atzinuma priekšlikums. Mēs jau tagad varam paredzēt, ka līdzekļus eh, šajā aploksnē var samazināt par apmēram 100 miljoniem eiro. Un eh, jāņem vērā, ka Japāņiem, protams, arī jāveic konkrēti soļi, ņemot vērā eh, Fukushīmas kodola reaktora katastrofu. Un es saprotu, ka valda arī politiskais atbalsts kopumā mums vajadzētu uh, veidot uh, zināmu līdzekļu transferu, ņemot vērā koncentrēšanos tieši uz kodolu drošības garantiju. Un tad uh, vajadzētu arī sagatavot otru atzinumu par uh, eiro atomu. Bet tas bija pats galvenais, ko jums priekšādātā vēlējos pateikt. Uh, grozījumi jāiesniedz rītdien. Uh, un eh, ar nepacietību gaidīšu labus, eh, konstruktīvus, loģiskus kolēģi grozījumus, lai varētu turpināt savu darbu. Paldies, priekšsēdētāji! Merci, eh, mon cher collègue. Paldies, godātie kolēģi! Godāto kolēģi, es domāju, ka tā prezentācija, šī prezentācija bija ļoti skaidra. Vai tā prasa arī komentārus, vai tā radījusi jūsos jautājumus, kolēģi? Jā, Raimeram ir šādi jautājumi. Jā, ja, vielen dank. Ich möchte mich. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos izteikties kodolīgi par ITER. Karli jau to minēja par eh, finansējumu problēmām šajā kontekstā. Jāatzīstas godīgi, esmu ļoti noraizējies. Padome un komisija mm, īsti nerīkojas tā, kā man patiktu. Ko es piedzīvoju pagājušā nedēļā, kad bijām Strasbūrā? Tas bija visai dīvaini. Ceturtdien no rīta saņemu ēpastu no ļoti būtiskas ģenerāldirekcijas, kas tieši izskat šo jautājumu. Un pē, tā tad, nu, kaut kur starp 9 un 10 no rīta ceturtdien saņēmu šo vēstuli. Tas nebija budžeta ģenerāldirektors, bet citas ģenerāldirekcijas ģenerāldirektors, kas gribēja tikties ar mani ceturtdien vakarā vai piekdien no rīta, jo jau nākamajā nedēļā viņam vajadzēja doties uz ITER padomu padomu Japānā. Nu, es atvainojos, cik eh, liela muļķa tad viņi ir. Es teikšu skaidru un gaišu, nu cik liela muļķa viņi ir. Nu, ko viņi vispār iedomājas? Kā viņi uzdrošinās šādi attiekties pret parlamentu? Nu jā, Protams, šādu startautisku konferenču priekšvakarā noteikti ir ļoti labi apspriesties ar parlamentu un arī ar budžeta komiteju pirms eh, parakstīt kaut kādas startautiskas vienošanās. Eh, kādreizējā komisāra Ferrero Valdnere, tad, kad viņa devās uz donoru konferencēm, pirms tam sazinājās ar ārlietu komiteju un budžeta komiteju. Uh, Nu, tas bija ļoti labi, un viņi to darīja, ņemot vērā savu gūto pieredzi, bet nu ne jau šādi, kā to izdarīja pagājušajā nedēļā attiecīgais direktors. Tas ir vispār diezgan pat eh, nepieklājīgi. Un es nezinu, vai vispār ir kādas iespējas ka padome pirms vasaras brīvlaika vispār eh, izdomās, kā finansēt ITER, kāds būs šis piedāvājums. Tātad pārskatīšana, līdzekļu pārdale un papildus finansējums. Tāda ir parastā formula. Esmu dzirdējis, ka ir dalība valsts, kas apšauba kopējo summu un saka, ka mums ir uh, jāsaglabā spiediens uz jaunajām pārvaldības struktūrām, tātad varētu piešķirt mazāk līdzekļu. Citas dalība valsts saka, nē, nē, mums ir uh, jāpagaida, lai noslēdzas budžeta gads lauksaimniecības jomā 15. oktobrī, jo tur jau ir arī um, atbalsts uh, eh, dārzeņa audzētājiem un tā tālāk. Un pirms uh, šis budžeta gads lauksaimniecībā nav noslēdzies, vispār nav iz, zināms, zināms, eh, cik liels iespējas mums paveras. Un, protams, ir jāveic eh, saskaņošanas darbi, lai 2012. gada budžets izstās tā, kā to esam eh, stādījušies priekšā, veicot konkrēts aprēķinus. Es domāju, ka šonedēļ un nākamnedēļ mums uh, ir uzmanīgi jāvēro, kas notiek padomē, ko viņi par to saka ņemot vērā arī trialogu, kas paredzēts jūlija mēnesī, jo mēs nedrīkstam pieļaut, ka padomes nevarīgums beigās uh, novedīs pie atsevišķa lēmuma par ITER. Protams, tas uh, rada zināmu risku, ka viņi uh, rīkosies, uh, kā ir iecerējuši, un beigās visu vainu uzvils parlamentam nu tā, lai paši iztītos labi sabiedrības acīs. Un tas ir arī tāds pārbaudījums, ņemot vērā budžeta revīziju. Tie grozījumi, ko piedāvā padome, ņemot vērā protokola paziņojumu par Lisabonas līgumu, uh, Un, protams, viņiem nav nekā jaukāka, kā atkal ierobežot parlamentu sasaistīt mums rokas. Jo mēs nevaram atkal vienoties par Lisabonas paketi un saskaņošanu. Un, protams, es domāju, ka padomas locekļiem arī šis tas ir jāpamācās. Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka pie pirms trialoga, varbūt 27. jūnijā, mums vēl pie šiem jautājumiem ir jāatgriežas. Uh, un varbūt vajadzētu arī uzstāties sabiedrībā pēc uh, diskusijām ar koordinatoriem, lai izvairītos no uh, nepareizas lietu attīstības. Proti, ka uh, tāda neveiksmīga padomas rīcība, īstenībā nespēja rīkoties, eh, visu vainu uz, uzkraus mūsu pleciem un uh, situācija atspoguļos nepareizi. Nu, man patiešām ļoti lielas raizes nodara padomas rīcība un uh, pad, komisija arī mēģina spēlēt kaut kāds neizprotams spēlītes un īstenībā viņa arī tā visai nenopietni attiecas pret skaitļiem. Paldies! Merci, Raimer! Lielas paldies, Raimer! Anne Jensen arī ir lūgus vārdu. Lūdzu. Paldies, vēlējos pateikties Raimeram on, on the... par paskaidrojumiem. Īstenībā, nu, tas nebija pārāk skaidri. Es saņēmu vēstuli no eh, komisāras Kvinnas. Un komisija izdara ļoti lielu spiedienu, lai vispār kaut kas notiktu. Mums ir jāatbild uz komisijas vēstuli, un tādēļ es varu atbalstīt eh, Raima ar ieteikumu pie šī jautājuma atgriezties eh, tuvākajā laikā. Jo tam ir, tai ir jābūt atbildēji nevis no delegāciju priekšsēdētājiem, bet no mūsu komitejas priekšsēdētāja kad par to apspriedāmies Kadarašā, es teicu, nu, tas nav tāds viegls kumosiņš. Ar kādām problēmām mēs sastopamies uh, parlamentā? Nu, varbūt, ka galvenā problēma vai problēmas cēlons nav meklējams uh, pašā projektā, bet gan finansējumā. Komisija mums kaut ko piedāvā, padomu kaut ko piedāvā un. Uh, lielāko daļu no līdzekļiem viņi piedāvā ņemt no dažādiem, eh, no tiem līdzekļiem, kas paredzēti izpētes projektiem. Es saprotu, ka padoma tomēr ir nedaudz piekāpusies, jo no sākuma viņi gribēja visu summu paņemt no izpētes budžeta, bet joprojām mums ir grūti dot zaļo gaismu šādai pieejai. Un mums būs ļoti grūti ātri vienoties Un ir eh, šī padome, kas eh, velkās kaut kur nopakaļ tā negribīgi un cērta papēžu zemē. Un, protams, mums būs jāpapuls, lai padome beidzot nonāktu pie prātīga risinājuma, nevis visu laiku izdarīt uz mums spiedienu. Paldies! Madam Kavaju! Paldies, Anna Karaliju kundzei tālāk vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlējos pateikties referentam un runāšu par kopīgo strateģisko ietvaru. Varu piekrist eh, tam, ko eh, teica pats referents, bet papildus referenta teiktajam vēlējos uzsvērt cik būtiski ir izveidot šo ceļa karti par 3% līdzekļu, kas piešķiram izpētēji un attīstībai Eiropas Savienībā. Ir jābūt labākai līdzekļu pārvaldībai, lai tas, ko darīs Eiropas komisija un pēc tam turpinās dalību valstis publisko un privāto partneru attiecību ietvaros, patiešām vainagotos ar panākumiem. Tātad 3% mērķis šeit ir jāiezīmē spilgtāk un ir jāparūpējas, lai mēs arī konkrēti formulētu, kā šo 3% mērķi sasniegt izpētes un attīstības jomā. The, um, the common strategic framework is... Kopīgais strateģiskais ietvars ir uh, jāveido galvenokārt balstoties uz izcilības principu un uh, Eh, struktūru fondiem piešķirot līdzekļus arī galvenokārt ir jāvadās gan pēc izcilības, gan pēc izpētes principa. Bet eh, ir jāpapildina eh, budžets un noteikumiem ir jābūt saskaņotiem, jo pagaidām spēkā ir ļoti atšķirīgi noteikumi un tas, protams, rada nevajadzīgas barjeras pētnieku ceļā. Viņiem ir, piemēram, jāiesniedz uh, pieteikumi izpēc pamatprogrammas ietvaros vai, piemēram, struktūra fondiem, un noteikumi ir tik atšķirīgi, ka tas uh, rada nevajadzīgas problēmas. Tādēļ procedūra ir jāvienkāršo. Uh, uh, Mēs domājam par finansējumu un Ir pietiekami elastīgi instrumenti, ko ir iespējams izmantot ātri kopīgajās programmās. Pagaidām kopīgā programma ir ļoti piņķerīga un mums vajadzētu mūdināt komisiju ieviest eh, daudz vienkāršāku metodiku šīs programmas īstenošanai un lai būtu labāka sinerģija starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Nu, tas bija viss, ko vēlējos teikt no eh, savas puses, bet eh, visā pārējā piekrītam referentu kungam. Paldies. Merci beaucoup, James Ellis. James Ellis tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Un vēlējos izteikt atzinību par komentāriem no referenta par abiem šiem jautājumiem. Jūs, ka to par ārkārtīgi svarīgu jomu, nu, lūk, Eiropas fonda izmantošanu. Un īpaši vēlējos teikt eh, par šo augsto riska pakāpumu vienkāršošanu Eh, kas šad un tad mūsu debatēs uzpeld un parādās. Eh, Vēlējušos saistībā uzsvērt, ka mums ir jāpalīdz šiem pētniekiem, kas laika, laikā vienkārši ir attālinājušies no šiem kopējiem procesiem. Mums ir viņi jāiesaist atkal darbā un eh, tas darbu kopumā uzlabot. Otram kārtām par ITER runājot, ir divi komentāri man. Gribu atzinīgi vērtēt apmeklējumu rezultātus ziņojumu, bet, kad tas tiek izlasīts, tad šķiet, ka nonākam pie tāds ļoti saprātīgs pieejas, nu, ar pāris tādiem marģināliem jautājumiem. Un, protams, ka šis apmeklējums bija jāizmanto kā mm, līdzekļu kontroli un tam līdzīgi, bet jāsaka, grib paust bažas par to, ko Raimers teica, respektīvi, kas notiks nākamo nedēļu laikā. Jo man lika saprast, nu, ka tā tas notiks, bet jāsaka, eh, jomā, ko es pārstāvu, notiks ļoti strauši projekts un ir abi divi saistīti. Tātad šis džet pro projekts ar pašreizējo arī tas nav skaidrs, cik ilgā laikā tas tiks īstenos līdz 14 gadam vai vēlāk. Un šeit ir milzīgas zināšanu krājums un ekspertu zināšanas, kas varēja savu pieredzi tālāk ITER projektā ieguldīt laika gaitā. Un būtu ārkārtīgi žēl, ja lūk šie Eiropas ekspertu uh, Eh, zināšanu bagātība netiktu izmantota. Tāpēc, ka netiek pieņems lēmums par ITER eh, šajā vai 2012. gadījumā, un ja džetprojekts savukārt eh, paliks bez līdzekļiem, tad beigu beigās eh, nebūs šīs pozitīvās sinerģijas ar ITER projektam, un tāpēc gribētu izteikt lūgumu, ka tajā brīdī, kad nonāksim pie trialogu, mēs varētu vismaz nonākt pie vienošanās ar budžeta iestādēm par 2012. gadam. Mums, protams, ir divi gadi, 2012. 2013. gads, bet, protams, ka padomu droši vien tik tālu pat vēl neskatīsies, bet mums vajadzētu par nonākt pie vienošanās tomēr vismaz par pirmo gadu, nu, par kaut kādiem noteikumiem tiecībā uz budžetu pirms mēs dodamies brīvdienās, jo tad, kad rudenī atgriezīsimies šeit, tad, lūk, džet projektā jau būtu līdzekļi varētu būt beigušies, un tad es nezinu, vai tā, nu, ir tā situācija, pie kā vēlamies nonākt. Paldies, Džeims, saka priekšsādātājs. Jā, tiešām sastopamies ar diezgan bīstamu situāciju. Un kā jau daudz no jums teica, tos tad arī Raimers Arī es esmu nobažījies par šo IT jautājumu. It īpaši tāpēc, ka man radies iespējas, ka padomu pati nezinu, ko vēlas. Ņemot vērā pēdējo notikumu attīstību, nu, gan zinātniskajā pasaulē, gan finanšu jomā, politiskajā jomā padomu šķiet ir pilnīgi, pilnīgi neizpratnē par to, ko tā vēlas. Un ir pilnīgi skaidrs, ka, ja finansējums attiecībā uz jaunajiem izdevumiem, um, it īpaši ar kontekstā, tiks ņemts pārsvarā tieši no pētniecības pamatprogrammas, tad šī pamat šī pētniecības pamatprogramma zaudēs, jāsaka, šo kritisko masu, kas vajadzīga, lai būtu, lai tā būtu liederīga citās jomās, vai esam gatavi visu upurēt tieši šim vienam projektam. Nu, tā tad, jā, protams, mēs virzīsim uz priekšu Eiropas Savienību, to var attaisnot visu ar konkurēt spēju, izlūkdienestu informāciju un tam līdzīgi Eiropas 2020. gada stratēģiju un tā tālāk. Bet jāsaka, tas nozīmē, ka finansējums samazināsies visam, kas nebūs šie lielie projekti. Ir divi veidi, ko, kā varam rīkoties. Es domāju, ka šķiet prezidentūra, Ungārijas prezidentūra un arī Polijas prezidentūra, kas tā sakos, nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem ministru, attiecīgo ministru padomēs. Nu, un varbūt tas pat notiks turpmākajās dienās, un tieši tā kā Remes arī ierosināja, es domāju, ka mums vajadzētu ļoti uzmanīgi sekot notikumiem, apmainīties ar viedokļiem par, par svaigāko informāciju, ko saņemsim lai attiecīgi, kā budžeta komiteja, taktiski varētu ieņemt nostāju šajā jautājumā. Un tas jādara pirms trialoga. Mēs jau esam runājām, vakar runājām ar koordinātoriem par šo jautājumu arī, un vienojāmies, ka nepieciešams ņemt vērā to, ka šis jautājums pilnīgi noteikti ienāks mūsu darba kārtībā atkal, jo tas ir ļoti aktuāls. Tāpēc nu, svarīgi zināt, kā tad ir tā nostāja, ko aizstāvēsim tajā brīdī, kad sāksies diskusijas. Pirmā viedokļa apmaiņa mūsu pašu starpā mums būs nākamā pirmdien. Tā būs kopēja sanāksme starp šura komiteju un mūsu komiteju. Klāt būs arī attiecīgie komisijas pārstāvi, un mēs tiksimies aiz slēgtām durvīm to uzreiz jau uh, saku, lūk, tiem, kas šeit palīdz mūsu darbā, bet nav deputāti, mums tā tad notiks sanāksme, darba sanāksme aizslēgtām durvīm un tiksies attiecīgi parlamenta budžeta jomas darbinieki un attiecīgi otra kom komiteja un komisijas pārstāvi, kas sako šim jautājumam. Un nu redzēsim, kāda būs situācija tālāk, kā notiks šie sagatavošanās darbi strādājot pie daudzgadu finanšu plāna. Un tā tad ap, apanīsimies ar viedokļiem par šo ļoti spēcīgu, ļoti svarīgo budžeta jautājumu. Tas būs tātad pirmais, pirmā iespēja mums apspriesties par ITER. Paldies runātājiem, Haglund kungs, vai jūs vēlaties izdarīt kādus secinājumus no šīs viedokļu apmaiņas lūdzu? Paldies priekšsēdētāji pirmām kārtām par zaļo grāmatu un nākamo uh, pamatprogrammu. Ir ļoti viegli piekrist uh, Karvajo kundzes teiktajam, un es uh, ceru, ka viņai varbūt līdz rītdienai būs laiks izstrādāt uh, kādus noderīgus grozījumus. Arī doma par ceļa karti uh, šķiet bauda vairākuma atbalstu. Tālāk par. Uh, sarežģītajiem uh, procedurālajiem jautājumiem, es varu viegli piekrist tam, ko teica Jensens kundze un citi kolēģi. Džeims. Vajadzētu izvairīties no tā, ko teica Raimers, proti, ja pietrūks finansējuma, mums nevajadzētu pieļaut tādu situāciju, ka visu to uzvels parlamentam, ka mm, teiks, ka parlaments pie tā ir vainīgs. Uh, īstenībā ITER, ITER projektam nav pietiekama finansējuma, padome nerīkojās pietiekama ambiciozi, un tagad uz spēles ir likt arī izpēc pamatprogramma. Mums vajag eh, saprast, kāda ir parlamenta loma, un ja visi mums vainos finansējumu trūkumā, nu tad tas nebūs jauki. Un Džeims arī nonāks tādā nepatīkamā situācijā pats savā vēlēšana apgabalā, un citi kolēģi arī varētu sastapties ar līdzīgām problēmām. Noteikti nevajadzētu ļaut pašiem sev padarīt par grēkāžiem. Un e, vajadzētu noteikti būt arī strateģiskām diskusijām aiz slēgtām durvēm, lai mēs varētu apspriesties, ko īsti darīt. ja šis jautājums radīs varbūt tādu plašāku ažiotāžu. Un mums ir jārunā arī skaidrāk valoda ar padomu un komisiju. Protams, ir eh, jāparūpējas par eh, pietiekamu pamatprogrammas finansējumu, un es domāju, diskutējot vienmēr var atrast kopīgu valodu, bet eh, pašreizējais priekšlikums uh, Eh, noteikti bauda vairākumu deputātu atbalstu tieši nu, parlamentā, līdz ar to nebūs grūti noskaņot citus pozitīvi. Paldies, referent kungs, nu tad atgādināšu jums, ka par zaļās grāmatas ziņojumu par pētniecības pamatprogrammu grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. jūnijas 1, 1 dienā. Un ziņojumu budžeta komitejā pieņemsim 12. un 13. jūlijas sanāksmēs šeit. Un, lai gatavotos eh, balsojumam 30. augustā par ITER, un plenāra sēdē savukārt tas tiks tālāk nodots um, septembra otrajā sesijā, kas attiec uz otru ziņojumu par Eiropas atomenerģijas kopienas pamatprogrammu. Grozījuma iesniegšanas termiņš jau ir aiz muguras. Balsojums komitejā paredzēts oktobrī. Plenārsēdē. Kolēģi, nu, esam pastrādājuši ļoti ātri. Esam aizteikšies laikam priekšā un tāpēc ierosinu tagad sākt strādāt pie 12. darba kārtības punkšā, ko Celīno kungs eh, atzinam sagatavojas ir šeit. Došu viņam vārdu. Un nu, pārējiem varu pastāstīt, ka esam tik veiksmīgi strādājuši, ka esam ļoti strauji eh, pasteigušies un esam darba kārtību lielā mērā esam sasteiguši. Un serbu premjera vietnieks, ka, kura apmeklējums paredzēts, eh, notiks pēcpusdienas sanāksmes sākumā. Un tāpēc tagad varam strādāt varbūt pie Kocelīno kunga atzinuma. Un tad nāks lūk šis serbu ministrs, premjerministra vietnieks, un pēc tam tūlīt pāriesim pie balsojuma par Barbaras Materas ziņojumiem. Kā jau teicu, tas tāpēc, ka nodarbinātības e, komiteja e, balso šodien, un tā mēs, es domāju, arī darbu beigsim šodien ātrāk. Protams, vēl ir vēl jāstrādā pie Sorienkunga ziņojuma. Un mēs pārcelsim viņu varbūt no šī rīta uz pēcpusdienu. Ja, tā tad vispirms Kacolīno kungs un tad tālāk. Lāšlo būs ar savu ziņojumu. Vai nu šorīt, vai nu šodien vēl paspēsim to vai pēcpusdienas pašā sākumā. Kocelīno kungs lūdzu. Jūs runāsiet par Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Brevemente. Paldies uh... ļoti lakoniski priekšsēdētāji. Mums ir jāpieņem atzinums par Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Tā ir viena no 2020. gada stratēģijas prioritātēm, tas nav nekāds noslēpums. Tāpat eh, visi zinām, ka šāda platforma ir nepieciešama, ir jābūt tādai rīku, kastē, instrumentu kopumam, kuru izmantot, lai varētu cīnīties pret sociālo atstumtību un aizvien pieaugušo nabadzību. Protams, eh, arī dalībvalstīm šeit ir jāspēlē ļoti izšķirīgu lomu. Kam būtu jāpievērš eh, visvairāk uzmanības, ņemot vērā budžeta komitejas atzinumu? Es vēlējos akcentēt divas nepieciešamības. Pirmām kārtām ir jābūt lielākai saskaņotībai, eh, ja mēs kā komiteja nākam klajā ar konkrētiem paziņojumiem un paužam šos paziņojumus komisijai, dalību valstīm, padomēji, un, protams, ir jāņem vērā arī, cik liels finansējums ir paredzēts uh, cīņai pret nabadzību. Komisijas ieteikumi, kas tika publiskot 7. jūnijā, ļoti lielā mērā ar to sasaucas. Tiek runāts arī par reformām, kas jāveic dalību valstīs. Un komisija savos paziņojumos uh, skaidri pateica, ka dalību valstīm ir jāpievērš vairāk uzmanības eh, šiem jautājumiem, it sevišķi īstenojot dažādas politikas vadlīnijas, cīnoties pret nabadzību un sociālo atstumtību. Nesen uzklausījām arī NVO pārstāvis, kas pieprasīja, lai komisija, dalībvalstis un parlaments uh, veidotu tādu daudz saskaņotāku pieeju cīnoties pret šīm grūtībām. Uh, Mums, kā budžeta komitejai, ir jāpasaka, ka ir jābūt lielākai saskaņotībai starp dažādām politikas vadlīnijām un starp uh, mūsu saistībām un reālo finansējumu, kas ir mūsu rīcībā. Uh, ir jābūt eh, šo trīs elementu saspēlē. Mēs nevaram pieprasīt uh, darbību tikai no dalību valstīm. Arī mums, komisijai, parlamentam ir jāapskatās uh, pašiem, uh, ko mēs īsti darām. Mums ir jācīnās pret sociālo atstumtību pret nabadzību, un 2012. gadam ir jāpalielina finansējums, lai varētu šos mērķus sasniegt. Protams, mums ir jāprecizē, no kurienes ņem šo finansējumu. Tas visu situāciju padara nedaudz kutelīgu. Budžeta komitejā mums ir jāpieņem pareizie lēmumi. Ir jābūt caurskatāmībai, atklātībai, dalību valstīs, Bet, protams, arī pašiem ir jābūt caurskatāmiem, domājot par, budžeta, par kopienas budžeta izmantojumu. Ko vēl uh, gribētu piedāvāt mūsu komitejai? Pēdējo gadu laikā. struktūra fondu līdzekļi tiek izmantot, lai cīnītos pret nabadzību, bet ir vēl sociālais fonds, ir eh, bēgļu fonds, Eiropas eh, reģionālās attīstības fonds. Ir vairākas politiskās vadlīnijas, pie kā Eiropas Savienība pēdējo gadu laikā ir strādājusi. Tātad ir vairāk instrumentu kopums īstenībā mēs varbūt neesam pietiekami labi izanalizējuši valdošos apstākļus. Mēs pieredzējām to, ka Eiropa ir gatava uzņemties atbildību arī īstenojot kohēzijas politiku, bet mēs vēl neesam tā konkrēti izvērtējuši, kādu spiedogu šī politika ir atstājusi. Ir programmas, kas darbojas no 2007. līdz 2013. gadam. Es vēlētos komisiju lūgt paust savu viedokli. Ir jāizmēra mūsu piedāvāto politisko vadlīniju efektivitāte, rezultivitāte, tad, ja cīnāmies pret nabadzību un sociālo atstumtību, un ir jāpārbauda, cik efektīvs ir bijis līdzekļu izmantojums. Mums ir jāsagatavo savs atzinums tādēļ, gribēju kolēģu uzmanību pievērst tieši šiem aspektiem, kas ir paši akūtākie. Un mēs, eh, varbūt saprotot, labāk izprotot, izskaušot vājās vietas, varētu labāk, caurskatāmāk, redzamāk cīnīties pret nabadzību. Paldies, kolēģi. Kozlovska kungs vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos sacīt, ka varu piekrist uh, tam, ka mums ir uh, jālūdz ļoti skaidri skaidrojumi no Eiropas komisijas. Šī platforma, lai tai būtu ļoti konkrēts pamats un komisija, lai paskaidrotu, kā to varētu nodrošināt. Jāstur arī tas, ka platforma ir daudz gadu plāns Tādējādi mēs uzskatām, ka vajadzētu galvenokārt runāt par Eiropas budžetu, ne tikai eh, budžetu 12. gadam. Mēs zinām, ka septītā ietver programma ir svarīga, bet es nevaru šeit piekrist referentam, kurš norāda, ka šī programma ir pirmais instruments, vismaz viņa instruments sarakstām. Bet es varu piekrist savukārt referentam tajā. Ja ka ir nepieciešams radīt nepieciešamos nosacījumus, labvēlīgus apstākļus, lai um, lauku attīstības struktūrālie fondi būtu daudz efektīvāk izmantojami. Šiem fondiem ir jāpapildina arī citi instrumenti. Piemēram, fonds, uh, piemēram, globalizācijas piemērošanai šī instrumenta ir jāsasaista arī ar eh, lauku reģionu attīstības programmām un resursiem, kas eh, nāk no dalību valstīm un kas ir jāizmanto, lai varētu izveidot šo platformu. Un šeit mums vajadzētu izmantot Eiropas semestri, lai varētu īstenot šīs iniciatīvas. Jāņem vērā arī to, cik svarīgas ir mazie vidēji uzņēmumi. Var piekrist tam, ka komisijas priekšlikumā mēs nerunājam pietiekami daudz par to, cik svarīgi loma ir MVU. Jāuzsver tas, ka trīs ceturdaļas no darba vietām Eiropā eh, nodrošina nu, tieši šie uzņēmumi, un šīs darba vietas ir saistīts tieši ar šo jautājumu, šo darba vietu radīšanu būt, ir lielisks veids, kādā cīnīties pret eh, nabadzību un izstumtību. Mums šis punkts noteikti ir jāatrunā mūsu atzinumā. Augst arī novērtē to, ka referentkungs uzsvēra lielo pilsētu problēmu, kurai ir, ir īpaši jākoncentrējas uz šo cīņu. Uh, pret izslēgtību un nabadzību, bet arī jāsaka, ka šāda veida problēmas skar arī lauku iedzīvotājus, un viņiem ir daudz sarežģītāk piekļuve institūcijām, iestādēm, kas varētu viņām sniegt, viņiem sniegt palīdzību. Šeit īpaši ir jādomā par bērniem un bezdarbniekiem. Šādā vidē bērniem ir daudz mazākas iespējas iegūt labu izglītību komunikācija iespējas, izmantot, piemēram, internetu. Kā tos uzsvēra arī referents, ir jāņem vērā šeit arī cilvēki ar kustību traucējumiem, invalīdi, jo viņu vidū bezdarba līmenis ir daudz augstāks nekā citur. Tad būtu arī jārunā arī par iniciatīvām nodarbinātībai, kas attiecas tieši uz uh, imigrantiem, sievietēm, nabadzīgiem cilvēkiem. Tad ir šīm riska grupām jāuzsver izglītība un uh, šo grupu uh, cilvēku apmācība, jo viņu situācija ir sarežģītāka. Izglītība un apmācība ir ļoti svarīgi, instrumenti, lai varētu cīnīties pret izslēgtību un uh, nabadzību. Vēl divi komentāri nevaru piekrist devītajam punktam ziņojumā, jo šajā punktā tiek pieprasītas. Uh, mm, tiek pieprasīts īstenot vienotas tiesības visiem strādājošiem visās dalību valstīs. Bet varu piekrīst komentāram attiecībā uz eh, cilvēkiem, kuriem, kur atrodas riska grupās, viņiem ir jāpiedalās sanāksmes eh, gadējās konvencijās. Piemēram, 17. Eh, 18. oktobrī Krakovā, Polijā. Paldies, kolēģi! šie jautājumi politiski ir ļoti sarežģīti mums, jo tie ir politiski ļoti būtiski, ka mūsu katras valsts eh, polit, nacionālajās politikās arī daudz sociālās problēmas dalību valstīs ir cieši saistīts ar ekonomisko krīzi. Eiropas Savienības līmenī ekonomisko mm, krīzes apkarošanā mums ir rīki Eiropas Savienības līmenī, nacionāla, koordinējot nacionālās politikas, iekšējais tirgus, bet sociālajā jomā mums ir daudz mazāk kompet, juridisko kompetenci, daudz mazāku arī budžeta līdzēkļu. Lai uzlabotu šo situāciju tādējādi, saskroties ar šādu dilēmu Un ņemot vērā, ka tā ir prioritāte un pilsoņi sagaidi no mums, ja mēs runātu par uh, sociālajām problēmām, par dzīves līmeņu, problēmām par nabadzību, par izslēgtību ienākumiem, tajā pat laikā tieši par šiem jautājumiem galvenokārt bild pašas dalība valstis un Eiropas Savienības rīcība tikai papilduroša nacionālajai rīcībai, kā to piedāvā referents Rīgos Lovska kungs. Mums ir jādara viss, lai eh, instrumenti, kāda ir Eiropas Savienības līmenī, būtu tik daudz eh, efektīvāk izmantot, lai sasniegtu kopīgus mērķus, un šeit ir jāatrod eh, nepieciešamais līdzsvars. Kacelino kungs, jūs vēlaties atbildēt, ko Zlavska kungs sacītēm, lūdzu? Nē, es pilnībā varu piekrīst arī viņa komentāram un varu pēc tam nākt klajā ar kom budžeta komitejas kopīgu priekšlikumu šai sakarā. Liels paldies, ļoti labi. Atgādinu tātad uh, datumus, teikuma grozījuma sniegšana termiņš 21. jūnijas. Esam iecerējuši atzinumu projektu pieņemt budžeta komitejas sanāksmē 12. un 13. jūlijā, lai nodarbinātības komiteja arī varētu tikt informēta, varētu iepazīties ar mūsu atzinumu. Un tad balsums nodarbinātības komitejā notiks 8. septembrī. Lūk, nu ko, Tagad es piedāvāju sniegt, uh, dot vārdu Surjenkungam par 11. punktu. Viņa atzina projekts Eiropas pusgads ekonomikas politikas koordinēšanai. Tas ir atzinums, kad mēs iesniegsim ekonu komitejai un ekonomiskā komiteja tiešām izteica vēlmi, lai mēs nāk klajā ar šādu atzinumu, līdz ar to tas ir svarīgs. Lāšlo, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Un paldies priekšādātājiem. Tas tiešām ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tam piekrītu, bet. Bet, ja mēs gatavotu kritiku ekonomikas komitejas sagatavojumu dokumentam, tad mani ierosinājumi būtu daudz spēcīgāki. Domāju, ka mums vajadzētu aprobežoties par budžeta komitejas kompetencēm vien. Mūsu atzinums līdz ar to ir tāds, nu, limitēts. Nu, piemēram, nu, es, piemēram, par diezgan dīvainu uzskatu šo didaktisko pieeju, pamācošo pam pieeju uh, komisijai, sagatavot tabulas par jebkādiem datiem, un pēc tam norādot, kas 10. janvārs. Uh, bet, nu, tas ir ekonomikas komitejas jautājums. Un tas mūsu kompetencēs neietilpst. Sīsajā atzinumā vairāk pievēršos dažiem punktiem, tikai pieci, par, piecas rindkopas. Nu, pirmām kārtām laika jautājums saskaņā ar reglamentu. Uh, Tas ir tā, ir tā joma, kur varam pievērsties. Tas ir mūsu pirmais punkts. Tālāk norādam uz vārdu sinerģija, mudinam palielināt sinerģiju. Trešajā punktā sakām ka vēlamies turpināt parlamentārās sanāksmes, starpparlamentārās faktiski, ko esam iekopuši jau kā tradīcija. Reizēm tās ir tāds vienkārši pieklē, tikšanās pieklēpes pēc, bet reizēm tās var būt saturiski ļoti bagātas un liederīgas. Un tagad ar šo Eiropas pusgadu, jeb semestri, eh, nu, sākot, tas varētu būt tāds ļoti svarīgs temats šādām sanāksmēm. Mēs varētu turpināt šo iesākto praksi. Ceturtajā rindkopā pieminam kohēzijas politiku. Man tik izteikti pāris kritiski komentāri. Man personīgi, kāpēc tad tikai kohēzijas politika tiek pieminēta un tam līdzīgi. Nu, es domāju, ka kohēzijas politika ir milzīga loma. Tas ir galvenais instruments 2020. gada stratēģijas sasniegšanā. Būtu tikai saprātīgi un arī ļoti būtiski to pieminēt. Domāju, ka citas svarīgās budžeta daļas šajā gadījumā nav tik izšķirīgas. Nu, ja saņemšu grozījumus, tad centīšos, protams, nodrošināt pēc iespējas plašāku vienotību. Visbeidzot, Tieši tāpat kā iepriekšējo reizi, kad runāju par līdzīgiem jautājumiem, grib, arī šoreiz gribu teikt, ka mums ir jārespektē eh, delikātie jautājumi, bet galvenais Eiropas pusgada jautājums ir starp, eh, risināms starp padomu un komisiju. Ekonu komiteja, protams, eh, mūsu komiteja, protams, uzsver, ka mēs esam integrāla šī procesa neatņemama sastāvdaļa. Un līdz ar to procedūrā mums ir jāiesaistās, nu vai vismaz mums ir jāsņem informācija visplašākā apjomā, un tad ar kolēģiem, pārējiem parlamentāriešiem varam darīt visu, kas mūsu spēkos, lai pārliecinātos, ka, lūk, atbilstīgi līdzekļi tiek īstenot 2020. gada stratēģijai, kā tos iespējams e, mainīt, kā to varam visu saskaņot sastarpēji ar šo budžetu. Nu, priekšā tā tāds ir mans priekšlikums. Esmu atvērts diskusijām, priekšlikumiem no ANU referentiem un citiem, ko šis jautājums interesē. Ja pareizi atceros, tad iepriekšējo reizes jau izstāstījums, kāds ir laika grafiks, tas publicēs arī Kobu ņūz eh, lapā. Apmēram nedēļa vēl, kamēr jūs varat iesniegt grozījumus. Un tad varēsim tālāk strādāt. Nu, tiek baumots arī, ka pastāv tāda kā spriedze starp padomu un komisiju, bet tā nav mūsu daļa. Hm. Es tiešām nezinu, vai tā ir taisnība, bet man radās iespējas, ka komisija īsti neizprot dalību valstu vēlmes šīs procedūras ietvaros, ko aizsāka dalību valstis. Un tā taču ir brīvprātīga sadarbība ekonomikas politikas jomā. Un komisija reizēm šķiet uzvedas kā tāds skolotājs un sprediķotājs. Vienlaicīgi valoties arī sodīt tās dalībvalstis, kas nelīdzdarbojas, bet tas ir dalībvalstu ziņā. Tām pašām ir jāspēj sadarboties, un visas šīs procedūras nākotnē ir tieši dalībvalstu rokās. Tās ir tās, kas uzņem šīs saistības, tās ir tās, kam šīs saistības jāpilda. Tās ir pašas apņēmušās harmonizēt savas ekonomikas politikas labākas nākotnes vārdā. Un tāpēc mūsu nostājai jābūt salīdzinoši vienkāršanai, respektīvi mēs nejauksimies šai procesā, kas norisinās starp komisiju un padomu. Ceru, ka mēs saņemsim arī citu grupu atbalstu šim te priekšlikumam. Merci, monsieur. Lieliski. Paldies, referent kungs, par jūsu uh, Eh, ziņojumu projektu, par jūsu skaidro prezentāciju. Jautājums ļoti svarīgs. Et sur lequel, uh... Šis jautājums tātad. Budžeta komiteja tik tiešām šeit var nākt klājā ar saviem priekšlikumiem, jo īpaši, es domāju, ir jāuzsver uz diviem punktiem, kurus rodam jūsu tekstā, varam papildināt, uzlabot varbūt tos. Strādāsim ciešā sadarbībā arī ar citiem koordinatoriem un ānu referentiem pie labāk formulējuma. Pirmkārt, pirmais mērķis - piedāvāt, lai Eiropas budžets tik kļūt par Eiropas pusgadi tāda uh, viena no prioritātēm, piedāvāja arī Bacānī kundze, šī ideja, kur mēs uzsākam ar 12. gadu budžetu, man ļoti svarīga šī ideja liekas. Jo Eiropas parlamentam vairāk kārt bija iespēja, jo īpaši pēc budžeta komitejas iniciatīvas izteikt lomu par to, lai Eiropas pusgada procedūra, labāks koordinācijas īstenošana, lai labāk varētu koordinēt nacionālos un Eiropas Sanības uh, budžeta politikas, neprobežotos tikai un vienīgi ar uh, cīņu pret uh, parādu, bet lai šī koordinācija arī tiktu paplašināta, lai tiktu skatīts arī budžeta saturs, uh, lai varētu izmantot šo koordināciju un tādējādi arī katru gadu nodrošināt to, ka nacionālie budžeti arī ņemtu vērā Eiropa 2020 mērķus. Visām dalībvalstīm ir jāveic ietaupījumi, jāsamazina izdevumi, jāmazina deficīts, tajā pat laikā dalībvalstis ir arī apņēmušās sasniegt 2020 mērķus. Tas nozīmē to, ka katrs arī piedalās Eiro 2020 finansēšanā. Jūs atceraties, ka sākumā padomu secinājumos par budžeta disciplīnu un Eiropas pusgadu tika runāts tikai un vienīgi par deficītu. Un tikai pēdējā Eiropa padomē, neatceros martā vai aprīlī, tika iekļauts arī mērķis pār to, ka nepieciešams pārbaudīt arī šīs procedūras ietvarā to, cik labi un efektīvi tiek sasniegt Eiropa 2020 mērķi. Ja Eiropā doma atzīst šo jauno dimensiju, tad, protams, eh, Eiropas būdžets, eh, un tam ir jābūt prioritāram, jo mēs varam uzskatīt, ka vismaz puse vai 60% no Eiropas Savienības būdžeta tiek atvēlēta Eiropa 2020. Var, varbūt arī nākamajā finanšu schēmā vēl pat lielāka daļa. Uh, Arī šur komitejas pieņemtā ziņojums norāda to, ka Eiro 2020 ir um, galvenais mugurkauls uh, apsienas budžetam. Ja mēs aizstāvam un uh, iestājamies par šo ideju, ja tā tiek pieņemta, apstiprināta, tad tam būs ārkārtīgi liela uh, pedagoģiskā ieteikuma uz nacionālajām valdībām un parlamentiem Tas atgādinās tiem, ka pirmkārt Eiropas budžetā nav deficīta problēmas. 28 budžetos, kas ir uz galda tikai viens, kurš ir vienmēr bijis līdzsvarā, Un arī Eiropas Savienības budžetam ir ārkārtīgi liela priekšrocība, proti, ka lielākā daļa izdevumu tiek paredzēta Eiropa 2020. Tātad uh, tas tikai uzsvērtu to, cik svarīgs ir Eiropas Savienības budžets norādīs uz tā pievienoto vērtību. Tas ļaus arī um, pierādīt finanšu ministriem, mūsu kolēģiem, nacionālajiem parlamentāriešiem uz to, kāda ir uh, Eiropas Unības budžeta uh, specifika, jo pašlaik uh, Eiropas Unības budžets tiek skatīts kā jebkurš cits uh, uh, valsts budžets. Nē, mums ir ļoti specifisks Eiropas Unības budžets, ir uh, ļoti ļoti augsti ekonomiskie izdevumi, maz administratīvie izdevumi. Un eh, tātad Eiropa 2020 mērķi. Tad pirmais mērķis - Eiropas budžets piedalās Eiropas pusgadā, un kad mēs koordinējāmies, salīdzinām viens otru, mums ir jāsver sevi kā 28. Eh, dalībnieks. Otrais mērķis, tu minēji arī Laslo, parlamentu iesaistīšanu šajā procedūrā. Protams, nacionālajie parlamenti un, ja kopienas būdžets piedalās šajā procedūrā, arī Eiropas parlaments. Tad arī šeit tas ir ļoti interesanti, jo tā ir tāda ideja, ka Eiropas parlaments bija pirmais, kurš aizstāvēja šo ideju arī nacionālajai parlamenti, ne visi. Mēs jau par to arī runājām. Šis jautājums bija aktuāls arī pēdējā darba sanāksmē aprīlī ar mūsu partneriem no nacionālajiem parlamentiem un budžeta komiteja pārstāvjiem, ar kuriem mēs tikāmies Briselē. Jūs arī varējāt redzēt, ka viņi bija ļoti interesēti šajā idejā par to, ka viņi varētu arī piedalīties e, pilnībā Eiropas pusgadā. Ir divi veidi, kādā veidā var Nacionālais parlaments tajā piedalīties. Pirmkārt, katrā valstī katrā parlamentā tiek pieprasīts valdībā, lai parlamenti varētu iesaistīties visos šajos eh, pasākumos, kuros piedalās arī valdība, uz Briselu, šo koordināciju, nacionālo politiku koordināciju un Eiropas pusgadu. Tas pašlaik notiek lielākajā daļā dalību valsts, tas ir ļoti normāli. Otrā lieta Otrais veids, kā Nacionālais parlaments tur var piedalīties, ir piedalīties Eiropas debatēs. Starp parlamentu sanāksmē, kur, protams, arī piedalītos Eiropas parlaments. Tādējādi šī pieeja ļoti inter, ieinteresēja Nacionālos parlamentus, kur piedalījās šajā sanāksmē, un šī ir ideja, kas mums noteikti ir jāturpina un jāmin arī atzinumā. Esmu pārliecināts, ka ja mēs pilnībā neiesaistām visus parlamentus, jo īpaši nacionālos parlamentus, Eiropas pusgadā, un ja viņi nepiedalās tajā jau kopš pirmās dienas, tad šī procedūra nedarbosies. Ja tā vienkārši ir procedūra, kas paliek kaut kādiem izredzētajiem, vai tie būtu finanšu ministri, mm budžeta komiteja, korepērs, eh, Eiropas parlamenta atzinumu. Tad pats kā šīs lēmpieņšanas leģimitāte būs ļoti vāja. Leģitimitāte. Un to neatzīs dalību valstis. Tos neatzīs uh, eh, on nedz opozīcijas eh, partijas, nedz mēdī, nedz sabiedrība. Tātad idejas un priekšlikumi, ar kuriem mēs varam nākt klajā, šeit ir, ir ļoti svarīgi. Rekon komiteja ir īpaši interesēta tajā, kādu lomu varētu spēlēt Eiropas parlaments, lai varētu uzraudzīt, uh, kas notiek dalībvalstīs. Nu, es nedaudz pārspīlēju, negluži tā tas tika formulēts, bet uh, dalībvalsts to uztvēr tieši tā. Domāju, nu, ka budžeta komitejas pievienotai vērtībai jābūt tādai, ka Mēs, mums ir jātīst šī ideja, jāpierāda, ka mēs nevēlamies eh, tagad veikt tādu politisko kontroli uz to, kas notiek dalību valstīs. Mēs gribam palīdzēt dalību valstīm. Ņemt vērā nacionālajās politikās Eiropas mērķus, kurus tās pašas ir pieņēmušas zem, kurām ir parakstījušās samazināt deficītu, protams, bet arī mērķis finansēt ilgtermiņā Eiro 2020 lielos projektus. Un es arī domāju, ka šeit mums ir jāveic tāds pedagoģisks darbs, lai mēs varētu arī aizstāvēt, zinām, budžeta daļu nākamajā finanšu schēmā 14.20. Viss ļoti labi saprotam, ka ir pašlaik jābūt taupīgiem. Tad kopā ar šur komiteju mēs ļoti spēcīgi uzstājam arī uz to, ka jāgarantē ierobežota, bet pietiekama budžet, budžeta pieauguma sākot ar 14. gadu. Uh, lai norādītu nu uz to, kā ir dzīve pēc ekonomiskās krīzes. Lai varētu finansēt investīcijas. Lūk, tiešā pedagoģiski mums ir jārīkojas attiecībās nacionālajiem parlamentiem un valdībām. Tieši tādā veidā mēs varam sniegt pievienoto vērtību, kā to piedāvā arī Surjankungs. Sniedzot atzinumu ekonu komitejai. Tad raudzīsim kā labāk to visu formulēt, lai sasniegtu šo rezultātu. D'autres remarques? Vai kādi komentāri? Paldies. Tad vēl viens punkts pēc būtības, kas mums jāizskat šo pēcpusdienu. Alfonsija kunga ziņojums, viedokļa apmaiņa par ļoti interesanto vienošanos starp Eiropas Savienību un Kabu Verdes salām zivsaimniecības jomā. Un uzklausīsim tātad Serbu premjerministra vietnieku un vēl balsojums par Matēras kundzes ziņojumu. Tas nozīmē to, ka mēs varēsim noslēgt uh, darbu šorīt. Un pēcpusdienā būs tāda visai viegla sanāksme piedāvāja Serbu vicepremjeram ierasties nedaudz ātrāk nekā paredzēts. Viņš varēs būt šeit, sākot ar 15.45. Tad, nu, ko es jums varu piedāvāt? Atsāksim darbu 15. Nosūtīsim vēstuli visiem deputātiem. Sāksim 15 pārtrījiem. Izskatīsim Alfonsai kungu ziņojumu. No 15.45 ieradīsies Serbu premjervietnieks. Viņš mums veltīs stundu, un tad balsosim par Matēras kundzes ziņojumu. Es vēlētos, lai kolēģi piedalītos, protams, pēc iespējas lielākā skaitā, gan, lai mēs būtu gan pieklājīgi attiecībā uz Serbu premjeru ministru, un, protams, jāpiedalās arī uh, balsošanā. Paldies, sanāksim slēgt.